Mums ir arī tagad nav iespēja vienkārši to izskatīt uh, tagad, bet. Think together. Then, uh, we... Tālāk mēs esam izdalījuši arī protokols no nu, sanāksmes novembrī, janvārī, februārī. Nu, esmu saņēmusi nekādu atgriezinisko saiti, līdz ar to varam saņemt, arī apsprināt protokolu. Pa, priekšētā paziņojumi. Vēlos atgriezties pie priekšējiem sanā, sanāksmēm, kas notika Strasbūrā. Mēs divreiz tikāmies Strasbūrā. Februārī mēs pieņēmām rezolūciju par Venecuēlu, Ukrainu, Irāku, par bruņoto bezpilotu lidmašīnu izmantošanu. Arī februārī nebija steidzamības jautājumi par Venecuēlu. Mēs atsaucamies uz notikumiem 12. februārī Venecuēlā, kur miermīlīgas demonstrācijas uh, tika mm, apspies no policijas puses un vismaz 30 cilvēku gāja bojā. Mēs nosodām uh, šo vardarbību un aicinām arī uh, ad hoc. Uh, Aicinām nosaukt eh, Eiropas parlamenta atkūk darba grupas uz Venecijā pēc iespējas ātrāk. Es nezinu, vai tas ir iecerēts un kad tas ir iecerēts. On Iraq, um, we support uh, the EU bet Iraq in promoting democracy, human rights, good. Tajā pat laikā mēs arī paudām mūsu bāžas par uh, notiekošajām vardarbību, notiekšo vardarbību pret civilīdzīvotājiem. Mēs aicinām Irākas valdību īpaši aizsargāt arī maz aizsargāto grupu pārstāvis eh, bērni, sievietes, žurnālisti, aktīvisti, arotbiedrības. Then we had a, a resolution on the use of armed drones. Tālāk, together with viņotu uh, hearing in April 2013 and it was very uh, good that we got the support um, from all political groups. So we could... Visām politiskajām grupām tas nozīmē, ka mēs varējām šo rezolūciju pieņemt. Mēs uh, skaidri paudām uh, savas bažas uh, par apbruņoto bezpilota lidmašīnu izmantošanu uh, un ka tās tiek izmantotas absolūti bez jebkāda juridiskā pamata. Tieši tāpēc Eiropas Savienībā vajadzētu izveidot atbilstošu politisko reakciju, pieņemot Eiropas Savienības kopējo nostāju bruņoto bezpilota lidmašīnu izmantošanā. Jo īpaši mēs aicinājām augsto pārstāvi Paronesi Aštoni un arī dalībvalstis un padomi vērsties pret ekstrajudiciālās nogalināšanas izmantošanu. Dalībvalstīm ir jādarbojas saskaņā ar saviem juridiskajiem pienākumiem, un līdz ar to tās nedrīkst veikt šādas nogalināšanas, kā arī nedrīkst palīdzēt citām dalībvalstīm to darīt. Bruņoto bezpilota lidmašīnu izmantošana ir jāveic saskaņā ar bruņoto konfliktu režīmiem, kas darbojas valstīs. Tāpat arī ir jāvēršas pret šādu uzbrukumu veikšanu bez cilvēku līdzdalības. Uzskatu, ka šī rezolūcija ir ļoti labs eh, pamats, lai veidotu tālāko politiku eh, dažādās Eiropas institūcijās. Tāpat arī mums bija rezolūcija par pamatiesībām. Mūsu uzdevumos parasti uh, nav runāt par šiem jautājumiem, taču šeit ir arī atsaucies uz patvērumu meklētājiem un migrantiem, kas ierodas Eiropā bez atbilstošiem dokumentiem. Man ir jāsaka, ka ir ļoti labi, ka esam vairāk paškritiski kā parlaments šajos jautājumos. Parasti tad, kad mums ir debates ar vēstniekiem par cilvēktiesību pārkāpumiem viņu valstīs, tad pirmais, ko mēs varam teikt šajās diskusijās, Pirmās atbildes, kas tiek sniegtas, ir tādas, ka arī Eiropas Savienībā ir cilvēktiesība problēmas. Jā, tā ir, un tieši tāpēc mums pret tām ir jāvēršas. Un eh, es ceru, ka šī reakcija būs atbilstoša un ka situācija uzlabosies. Martā mums bija šādas ārkārtas rezolūcijas par Krieviju. Šajā rezolūcijā mēs vēlreiz kritizējām situāciju attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas ir arestēti mierīgajās demonstrācijās. Russian Federation to grant the freedom of assembly. Lotnes laukumā tāpat arī mēs mm, no, mēģinājām nodrošināt, lai cilvēki varētu izmantot mierīgas pulcēšanās tiesības. Palotnes laukumā bija provokācijas un pašlaik notiek uh, Eh, tiesas procesi, kur ir runa par politiski motivētām apsūdzībām. Daži no demonstrantiem tika sodīti ar tādiem sodiem, kas ir absolūti neproporcionāli ņemot vērā apstākļus. Mēs aicinājām Krievijas tiesu iestādes pārskatīt šos sodus apelācijas procesā un atbrīvot astoņus demonstrantus. Mēs aicinājām arī komisiju un Eiropas ārējās darbības dienestu pašreizējā Eiropas finanšu instrumentu programmēšanas posmā palielināt uh, finansiālo palīdzību Krievijas pilsoniskajai sabiedrībai, lai, um, tas, lai šī sabiedrība varētu darboties dažādos veidos. Tāpat arī mēs uh, spriedām par cilvēku tirdzniecību Sinai pussalā un uh, atsaucāmies uz to, ka e, cilvēku tirsniecības upuri patiešām cieš no ļoti brutālas um, attieksmes. Mēs spriedām arī par patvērumu meklētājiem, un mēs spriedām arī par uh, Ugandas un Nigērijas uh, Kotonu nolīguma uh, apturēšanas, jo šīs valstis ir pieņēmušas likumus, kas kriminalizē homoseksualitāti. Uh, Mēs uzskatām, ka šie likumi būtu jāapspriež arī tālākajā Āfrikas samitā, kurš sāksies aprīlī. Mums bija arī citas rezolūcijas, ko pieņēmām pagājušajā nedēļā. Tās bija par ASV masu uzraudzības sistēmu, un šajā rezolūcijā ir paredzēts, ka parlamentam vajadzētu uh, atņemt savu atļauju galīgajam transatlantijas izniecības un investīciju partnerības nolīgumam, ja šajā nolīgumā nebūs atzītas pamatiesības, kas ir paredzētas Eiropas Savienības hartā. Šī atļauja varētu būt apdraudēta, ja šīs masu uzraudzības aktivitātes un saziņas uztveršana Eiropas Savienības institūcijās un diplomātiskajās pārstāvībās uh, netiks pilnībā apturētas. Tāpat arī mums bija ļoti gara rezolūcija par parlamenta rekomendācijām uh, cilvēktiesību padomas sesijai Ženēvā. Uh, šī sesija jau sākās martā, un mēs nākamnedēļ nosūtīsim delegāciju uz Ženēvu, lai tā varētu uh, sekot līdzi uh, pēc rezolūcijas procesam. Mēs šeit skatām daudzu valstu mm, gadījumus, liekam uzsvaru uz ļoti dažādiem tematiem. Es domāju, ka mums nevajadzētu šeit iedziļināties detaļās. Es gribētu tikai vērst jūs uzmanību uz to, ka diskutējot par šo jautājumu plenārsēdē, mūsu diskusijas bija patiešām garas, veselu pusotru stundu. Un tā kā Eiropas ārējās darbības dienesta vadība nebija pārstāvēta, eh, šo dienestu pārstāvēja Grieķijas ārlietu ministrs, tātad prezidentūra, bet, ja es salīdzinu atvēlēto laiku un ļoti dažādos komentārus, tad to varētu salīdzināt ar um, cilvēktiesību debatēm decembrī. Uzskatu, ka mums vajadzētu pārdomāt, kā šīs debates mēs gatavosim nākotnē. Protams, mēs pieņēmām arī pašu uh, mūsu apakškomitejas uh, iniciatīvas ziņojumu par spīdzināšanas izskāšanu pasaulē. Tas ir dekaizeres ziņojums un šo dokumentu pieņēmām ar ļoti lielu vairākumu. Mēs aicinājām, lai komisija palielinātu pūliņus, lai nodrošinātu, ka uh, pienākumi, kas ir pausti Eiropas Savienības vadlīnijās pret spīdzināšanu, arī tiktu pildīti. Tagad mazliet par citām sanāksmēm. Kaut arī tas bija ārlietu komitejas ziņojums, es gribētu vēl pieminēt Saudi Arābijas ziņojumu, kurā bija iekļautas ļoti daudzas rekomendācijas par to, kā uzlabot cilvēktiesību situāciju valstī. Mēs aicinājām Saudi Arābiju ratificēt ļoti daudzus svarīgus cilvēktiesību uh, līgumus, un jo īpaši uh, runājām par starptautisko krimināltiesu. tiesu. Mēs apsveicam to, ka Saudarābija ir pieņēmusi ļoti daudz dažādu rekomendāciju. Tas notika ANO uh, periodiskā pārskata ietvaros, taču mēs gribētu, lai šīs rekomendācijas tiktu arī īstenotas un galvenokārt, lai tiktu skatītas tādas situācijas, kā uh, vīriešu uzraugu sistēmas izskaušanu. Strasbūrā mums bija arī daudzas citas tikšanās, es tiku ar, tikos ar 2003. gada Nobela balvas laureātu, pirmo Irānas tiesnesi un ļoti labi pazīstamu cilvēktiesību aizstāvi. Šķiet, ka Širins Abādī tikās ar ļoti daudziem parlamenta deputātiem, un viņa mērķis bija arī sniegt savu ieguldījumu tālākajā Eiropas Savienības darbā pie iespējamā eh, cilvēktiesību dialoga starp Irānu un Eiropas Savienību. Uh, Domāju, ka šī viedokļa apmaiņa bija ļoti rezultatīva un arī ļoti precīza. Šeit ļoti skaidri parādījās, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu vest eh, Eiropas Savienības cilvēktiesību dialogus, vispirms skaidri nosakot, par kādiem tematiem tieši šajā dialogā vajag runāt. Tāpat arī es tikos, man ir jāziņojums par uh, ļoti svarīgām lietām attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvjiem. Es gribētu jums paziņot par Kao Čunlī, cilvēktiesību aizstāves eh, Ķīnā eh, nāvi. Viņa eh, mīra Pekinā slimnīcā, piecus mēnešus viņa bija turēta apcietinājumā, un viņas gadījums ir ticis skatīts mūsu apakškomitejā vairāk kārt. Viņa tika arestēta pagājuši gadu, tad, kad viņa centās lidot uz cilvēktiesību padomi Ženēvā. Šķiet, ka viņas eh, gadījums parāda, ar eh, kādiem izaicinājumiem ir jāsaskaras cilvēktiesību aizstāvjiem, cenšoties izteikties citu vārdā un strādājot eh, cilvēktiesību aizsardzības jomā. Tāpat arī mums bija viedokļu apmaiņa ar ANO īpašo referentu cilvēktiesību aizstāvu jautājumos. Uh, Un uh, tieši tāpēc es tagad uh, dziļi, sīkāk nestāstīšu par šiem gadījumiem. Tāpat arī mums vajadzētu aicināt uh, baronesi Aštoni un arī īpašo pārstāvis Tavros Lambrinidis darboties pie gadījuma, kad Šrilankā tika aizturēti 16. martā vairāki cilvēktiesība aizstāvji. Viņi arī tika aizturēti tad, kad viņi devās uz cilvēktiesību padomi. Lūki Fernando tas bija, un kā arī priesteris Bafins Mahizans, kurus abus apcietināja saistībā ar teroristu izmeklēšanu Šrilankā. Un vairākas NVO starptautiskā līmenī ir aicinājušas ziņot par šiem gadījumiem publiski. Viņus arestēja tikai tāpēc, ka viņi strādā cilvēktiesību jomā. Ņemot vērā valdības attieksmi, tiek uh, minēts, ka šie aizstāvi ir plānojuši teroristiskas aktivitātes. Un cerams, ka uh, starptautiskā līmenī šos gadījumus izsludinot, pastāvēs iespēja atbrīvot šos cilvēktiesību aizstāvjus. Mums vajadzētu pieminēt arī Dienvidu Sudānas situāciju. Es gribētu jums atgādināt un vērst jūs uzmanību uz to, ka esam pieredzējuši lielus vardarbības uzliesmojumus Darfūrā, Sudānā. Šeit galvenokārt notiek uzbrukumi uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Šķiet, ka šajā sasākumā mums ir paredzēta tikai vairs viena sesija, bet uzskatu, ka mums vajadzētu sekot līdzi tam, kas notiek Darfūras reģionā ar ļoti lielu uzmanību. Uh, Tagad vēlreiz īsi pastāstīšu, kā es vadīju darba grupu, gatavojot strateģisko dialogu ar Eiropas komisiju. Tikos ar attīstības komisāru piebalgu, lai runātu par Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu. Šajās debatēs mēs spriedām par to, kā nākamajos četros gados vajadzētu izskatīties Eh, šiem jautājumiem Eiropas Savienības budžetā. Mēs eh, tāpat arī uzklausījām eh, daudz citu komentārus. Tikos arī ar Meksikas un Dominikas Republikas vēstniekiem. Mēs galvenokārt runājām par migrantu situāciju šajās valstīs. Patiešām uztraucošas ziņas man pavēstīja abi šie vēstnieki. Uh, Eh, viens stāstīja par Haiti eh, migrantiem Dominikānas republikā, un tāpat arī mēs runājām par migrantiem, kas atrodas Meksikā un vēlas nokļūt ASV. Mēs noteikti skatīsim šos jautājumus sīkāk arī Ženēvā. Tikos arī ar Dominikānas republikas vēstnieku. Viņš man skaidroja, ka pasākumi eh, Haitī pilsoņu statusa eh, atņemšanai Dominikānas republikā attiecas tikai uz atsevišķiem pārstāvjiem, un īsnībā šeit ir runa gan par Haitī pilsoņiem, gan arī par citu valstu pilsoņiem. Redzēsim, kā šī situācija attīstīsies, jo starp Amerikas cilvēktiesību komisija ir skaidri norādījusi, ka šis lēmums radījis ārkārtīgi negatīvu, negatīvas sekas ļoti daudziem cilvēkiem un ierobežos e, daudzu Dominikānas republikas iedzīvotāju cilvēktiesības. Tik tā tas būtu viss, ko es vēlējos jums paziņot, un tagad pievērsīsimies mūsu pirmajam darba kārtības e, punktam, kas ir uzklausīšana. Šī uzklausīšana būs par uzņēmēju darbību un cilvēktiesībām. Spriedīsim arī par korporatīvo sociālo atbildību. Jūs noteikti atcerēsieties, ka parlaments pirms gada ir pieņēmis divas rezolūcijas par korporatīvo sociālo atbildību, un mums ir eh, jāskata tālāk, kā šis darbs ir attīstījies. 2013. gadā Eiropas komisija pieņēma trīs eh, dažādas vadlīnijas ANO eh, vadošo principu īstenošanai eh, par uzņēmējdarbībām un cilvēktiesībām. Par šo tematu dzirdēsim mazliet vēlāk. Un arī 2020. gada stratēģijā komisija ir uzsvērusi to, ka vajadzētu atjaunot Eiropas Savienības stratēģiju par uh, korporatīvo sociālo atbildību. Eiropas komisija ir sākusi iekļaut atsauces uz korporatīvo sociālo atbildību Eiropas Savienības tirdzniecības nolīgumos. Mēs vēlētos arī cieši sekot līdzi šo nosacījumu īstenošanai. Dažas dalībvalstis jau ir pieņēmušas nacionālos rīcības plānus ANO vadošo principu īstenošanai, piemēram, tās ir Nīderlanda un Lielbritānija. Es saprotu, ka vairākas dalībvalstis pašlaik gatavo šādus plānus. Tās ir Horvātija, Latvija un Ungārija. Tāpat arī notiek uh, savstarpējās uh, uzraudzības procesi starp dalību valstīm, bet uh, viss vēl ir tādos sākuma posmos. Vairākas valstis ir sākušas izteikties par starptautisku uh, saistošu instrumentu pieņemšanu par korporatīvo sociālo atbildību. Tas nozīmē, ka vairākas lietas virzās uz priekšu vienlaicīgi, un es uh, tagad labprāt jūs iepazīstinātu ar mūsu uh, vieslektoriem. Pie mums ir ieradies vēstnieks Lois Galegus Čiriboga. Labdien! Viņš ir Ekvadoras pastāvīgais pārstāvis ANO Ženēvā. Viņš stāstīs par korporatīvo sociālo atbildību un par iespēju pieņemt saistošu instrumentu eh, cilvēktiesībās un transnacionālos uzņēmumos. Esmu pateicīga Ričardām Hovitam par ideju jūs uzaicināt. Viņš ar jums eh, tikās Ženēvā, un viņš eh, mums pastāstīja par to, eh, ka Čiribogas kungs ir ļoti liels eksperts šajos jautājumos. Tāpat pie mums ir ieradusies Beāta Farečika, viņa ir uzņēmējdarbības un cilvēktiesību eksperte, un viņa ir arī autora 2013. gada droā pētījumam par uh, ne Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju lomu Es saprotu, Ričard, ka jūs arī vēlētos kaut ko teikt, lai mūs iepazīstinātu ar vēstnieku. Jā, eh, izteikšos pavisam īsti tikai kādu minūti. Es pazīstu vēstnieku Liesu Gaļiegu Šķirobogu jau vairākus gadus. Viņš bija komitejas vadītājs un arī ANO ģenerālās asamblējas referents par uh, cilvēktiesībām uh, cilvēkiem ar invaliditāti. Uh, un miljoniem cilvēku visā pasaulē noteikti ir pateicīgi par viņa darbu. Tagad viņš cenšas virzīt tālāk ANO vadošos principus par uzņēmē darbību un cilvēktiesībām. Viņš runā par uh, iespējamu ANO konvencijas pieņemšanu šajos jautājumos, un uh, tieši tāpēc es arī nācu klajā ar ideju organizēt šo uzklausīšanu, lai cilvēki Eiropas Savienībā un šajā parlamentā uzzinātu vairāk par šiem tematiem. Es ceru, ka Eiropas parlaments varētu dot savu ieguldījumu Eiropas uh, vadlīnu izstrādē. Es vienkārši personīgi gribēju sveikt vēstnieku mūsu vidū. Man ir liels gods, ka viņš varēja pie mums ierasties. Thank you, Richard. I... Liels paldies, Richard. Arī es vēlētos uh, sveikt eh, Paulu Šonu, kas ir ANO reģionāla biroja pārstāvs. Jūs nesat šeit priekšā, bet liels paldies, ka esat ieradies, un pēc prezentācijām mēs noteikti aicināsim izteikties arī jūs. Un kā parasti mums ir arī attieti, attiecīgie eksperti no komisijas un arī arī cības dienas. Un tagad vārds. Uh, Čiriboks kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tas ir gods būt šeit. Un arī man jāsaka, esmu pazīstams ar Ričārdu jau vairākus gadus, un mēs abi esam strādājuši pie cilvēktiesību jautājumiem. Man ir bijis eh, tas gods vadīt darbu grupu, kas sagatavoja ANO konvenciju par tiesībām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un, un savā pieredzē es esmu mācījies, e, ka e, cilvēktiesību jautājums ir vispārējais jautājums, un mums ir jācenšas iesaistīt un padomāt par šo jautājumu, e, strādājot pie visām jomām. Bet man personīgā pārliecība ir tāda, ka tas absolūti ir nepieciešams, un mēs strādājam pie vadlīnijām, ja principām, um, kuras Džons uh, Rudijs savakaik izstrādāja. Man ir uh, bijis tas gods strādāt arī viņa vadītajā darba grupā kopā ar uh, Kofi, Ananu un citiem, tā skaitā arī starptautiskās darba organizācijas priekšsēdētāji. Mēs rūpīgi strādājām gadiem ilgi, lai vienotos par pamatu principiem, kas, būtu, kas bija pieņemami padomē 2011. gadā. Šo principu uh, pamats ir tāds, ka vispirms valstī ir jāaizsargā, otrkārt uzņēmumiem ir jāievēro, jeb jārespektē, un treškārt, kas manuprāt ir ļoti svarīgi, ir nepieciešams arī uh, kompensācijas. Un Šajā kontekstā nākamajā ANO cilvēktiesība padomē jūnijā tiks izskatīts eh, jautājums par 2011. gadā izveidotās darba grupas mandātu pagarināšanu. Mēs Ženēvā ļoti eh, daudz strādājam, lai panāktu to, ka ne tikai šīs vadlīnijas ir svarīgas, bet lai mēs padomātu arī par nākotnes attīstību. Un nākotnes uh, attīstība ir tāda, ka varētu iespējams būt ANO uh, līgums par cilvēktiesībām un uh, uzņēmumiem. 23. sesijā 85 uh, valstis nāca klajā ar deklarāciju, kur es vēlētos uzsvērt, proti kāda bija šo valstu nostāja. Šīs valstis uh, uzsvēra ANO principus, uh, kurus Džons Rūtīs savulaik bija izstrādājis. Un līdz ar to šīs valsts arī uh, domāju par to, kāds būs to iespējas radīt juridiski saistošu instrumentu, lai rīkotos gadījumos, ka, kad cilvēktiesības tiek pārkāptas. Mēs uzskatām, ka šie centieni tiek īstenot saulaicīgi. Mums ir bijušas vairākas sanāksmes par šiem jautājumiem gan Ženēvā, gan arī citu vietu pasaulē. Mums ir pilsoniskās sabiedrības atbalsts tam, lai mēs, jās, lai strā, mēs strādātu pie šī jautājuma. Mums ir jāstrādā pie otrās fāzes eh, korporatīvās sociālās atbildības ietvaros. Es domāju, ka arī uzņēmumi uzskata, ka tas ir nepieciešams. Šie uzņēmumi strādā daudz viet eh, pasaulē. Es vēlētos pieminēt šo uh, juridiski uh, Eh, saistošo instrumentu, jo tas eh, skaidrotu starptautisko uzņēmumu atbildību cilvēktiesību jomā un tāpat arī precizētu šo uzņēmumu saikni ar valstīm un nodrošinātu arī procedūru eh, tādu gadījumu risināšanai, kad tiek pārkāpt šīs tiesības un tad, kad nav iespējams šos jautājumus risināt attiecīgajās valstīs. Pagājušajā nedēļā Ženēvā Dienvidāfrikas un Ekvadors um, vadībā mēs organizējām divu dienu darba grupu, kas mums ļāva apmainīties viedokļiem. Un uh, šobrīd mēs cenšamies nodrošināt atklātu dialogu. Mēs uzskatām, ka mums ir jāturpina darbs pie šiem, te, pie šiem vadlīnijām. Mēs domājam, ka ir jāturpina strādāt pie nacionāliem rīcības plāniem. Uh, es var teikt, ka Džons Rudijs ir mans draugs un es uh, ar uh, viņu bieži uh, sazinos un tāpat mēs esam apmainījušies doku, ar dokumentiem pēdējo mēnešu laikā strādājot pie šiem jautājumiem. Un ja mēs paraugamies uz lieliem cilvēktiesību pakumiem, tad ir pavisam skaidrs, ka ir pienācis īstais brīdis risināt šos jautājumus. Ir konsensus arī par uh, runāt arī par tiem jautājumiem, kas iet ārpus vienas valsts eh, teritorijas. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams atklāts dialogs, iesaistot pilsonisko sabiedrību, uzņēmēju eh, pārstāvjus. Un, protams, ka tas ir uh, process, kurā ir jāiesaist arī valdības, un es ceru, ka tas attīstīsies kā saistošs līgums vai virkni saistošu līgumu, kas transversalizēs, vispārinās cilvēku tiesības tātad ražošanas aktivitāšu ietvaros. Var teikt pavisam skaidri, manuprāt, ir bijuši, bijušas domstarpības par cilvēku tiesībām un um, Runa ir tātad par cilvēku tiesībām ražošanas procesā. Bieži vien uh, starptautiskā darba organizācija to neuzskata par svarīgu jautājumu. Man, uh, piemēram, ir nācies piedzīvot to, ka ir atšķirības arī starp ANO nostāju, piemēram, kur tiek runāts par korporatīvo sociālo atbildību, un no otras puses Wall Street pārstāvi, kas runā par kaut ko citu, un tātad, kas varbūt neņem vērā uh, cilvēku tiesības. Un tas pats ir. Um, Tātad tas pats, kas notiek Ženēvā, tātad ir zināma atšķirības starp mūsu nostāju un starptautiskās darba organizācijas nostāju. Uh, Mēs cenšamies iesaistīt visus un panākt to, lai no tā būtu labums visiem nodarbinātajiem, nodarb, darba devējiem, visiem. Tātad visiem, kas var padarīt cilvēktiesības sociālākas. Paldies! Liels paldies! Liels paldies, vēstniekungs! Es eh, te nedaudz domāju par Briseles geogrāfiju, bet jāsaka, ka mums eh, šeit nav tādas eh, striktas līnijas starp pozīcijām cilvēktiesību jomā. Un tagad vārds Mjātei Faračikai lūdzu. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, liels paldies par šo iespēju uzrunāt um, cilvēktiesību apakškomitejas locekļus par tiks um, interesantu jautājumu. Man šis jautājums ir divējādi svarīgi, tāpēc, ka es sāku interesēties par uzņēmēju darbību un cilvēka tiesībām uh, um, savulaik, kad bija iepriekšējie centieni sagatavot juridiski saistošus dokumentus un normas, un tas, ko es pamanīju to laika, ko jau pieminēja arī vēstnieks, ir tas, ka mm, ir tāds kā kopīgs valodas trūkums starp uzņēmējiem, cilvēktiesību ekspertiem un tām institūcijām, kas strādā pie tirzniecības jautājumiem un institūcijām, kas strādā pie cilvēktiesību jautājumiem. Un eh, to visu konstatējos, man radās doma izveidot cilvēktiesību institūtu Polijā, jo mēs arī Polijā pamanījām, ka saskaramies ar um, to pašu problēmu, proti arī Polijā var teikt, ka valdība nedara pietiekami, arī paraugoties to, kas notiek starptautiskajā mērogā. Mums ir nepieciešams veicināt pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu un vairāk diskutēt par šiem jautājumiem. Bet atceroties laiku uh, 2002. 2003. gadu, Jāsaka, ka šobrīd šī te pieeja un darbs pie eh, juridiski saistoša instrumenta ir nepieciešama, jo ir nepieciešama spēcīgāka atbildība no korporatīvajām aprindām, un nav darīts pietiekam daudz, lai regulētu uzņēmēju darbību. Un būtu ļoti svarīgi nezaudēt konstruktīvu dialogu un saikni starp uzņēmējiem, pilsonisko sabiedrību un valdībām. Un es priecājos dzirdēt to, ko vēstnieks nu pat teica, ka vēlme, kas slēpjas aiz šīs iniciatīvas, ir eh, turpināt arī šo savstarpējo miedarbību starp minētajiem spēlētājiem. Es domāju, ka šobrīd ir ārkārtīgi nozīmīgi arī nezaudēt eh, um, izpratni par to, cik daudz ar šiem pamatprincipiem, ANO pamatprincipiem izdevies panākt. Pēdējo triju gadu laikā ļoti daudz, kas ir ticis panākts, um, šiem principiem ir um, bijusi liela ietekme uz standartiem, kurus noteica uzņēmēji, sabiedrība un valdība. Uh, Varētu šķist, ka trīs gadi ir diezgan ilgs laiks un varbūt nav ticis darīts pietiekami daudz, taču ir jāatcerās arī, kā darbojas uzņēmumi, kā darbojas valstis, un uh, šīs te vadlīnijas ir tikušas pieņems 2011. gadā, varbūt, ka pirmie uh, budžeti ņemot vērā uh, šos principus ir tikuši izveidot 2012. gadam un pirmie rezultāti ir jūtami 2013. gadā. Mums ir diezgan lēnīga uh, administrācija un arī uzņēmē darbība, un tāpēc varbūt mums ir jāpagaida nedaudz vairāk, lai patiesi izvērtētu, vai ANO pamatprincipiem ir izdevies panākt tos mērķus, kurus mēs sagaidījām. Un mums ir arī jāizvērtē, kas tieši mums būtu jāregulē. Jo var gadīties tā, ka šis te process aizpilda dažus trūkumus, kurus mēs cenšamies novērst ar saistošu regulatīvu instrumentu. Tas nozīmē, ka mums nevajadzētu, uh, mums vajadzētu, uh, protams, censties panākt šo saistošo līgumu, bet nevajad, mums vajadzētu būt piesardzīgiem. Uh, Un um, mums vajadzētu paturēt prātā um, tos gadījumus, kad mums varbūt nav izdevies panākt uh, to, ko mēs esam vēlējušies iepriekš. Nevajadzētu šāds polarizēts debats kā iepriekš. Es domāju, ka tad, kad mēs uzsāksim jaunās diskusijas uh, par jaunu starptautiski instrumenta attīstīšanu, mums ir jāsaprot, ko tieši mēs vēlamies panākt, kāda veida trūkums mēs vēlamies novērst un kā tieši mēs vēlamies uzsākt šo procesu. Es priecājos par to, ka vēstniekungs teica, ka nav uh, strikt pateikts, ka tas būs viens uh, līgums par uh, uzņēmumiem un sociālo atbildību, jo es nedomāju, ka tas varētu efektīvi darboties. Tas būtu tad ļoti vispārējs līgums, kurā mēs censtos iekļaut visus tos kompleksos aspektus, kas ir saistīti ar cilvēku tiesībām, nodokļiem, tā tālāk un tā, tā joprojām. Es domāju, ka ja mēs centīsimies to visu salikt vienā vienīgā līgumā, tas būs pārlieku vispārējs, un es domāju, ka tam nebūs pār, īpaši daudz juridiskās nozīmes. Tāpēc es priecājos par to, ka ir paredzēts apsvērt iespējas par virkni dažādu starptautisko līgumu, kas tad varētu būt veltīti atsevišķiem jautājumiem. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Bet es vēlos vēlreiz uzsvērt to, ko ir izdevies jau panākt, pateicoties uh, pamatprincipiem. Un tad varbūt arī skaidrot, kas būtu jāparedz jaunajā līgumā. Es domāju, ka nacionāliem parlamentiem, bet arī Eiropas parlamentam būtu nozīmīgi izdarīt spiedienu uz valdībām, lai tās izpildītu apņemšanās, um, kuras ir uzņēmušies cilvēktiesību padomē, bet vēlāk arī 2012. gada padomas secinājumos uh, Uh, ar domu attīstīt nacionālos rīcības plānus, jo mēs esam redzējuši arī, zinām, notikuma attīstību, tātad nacionālajā rīcības plāni, ko ir izstrādājis apvienotā karaliste, Nīderlande, bet joprojām vairākums valstu nav uzsākuši nopietni strādāt pie šī jautājuma. Arī Polija ir viena no šīm valstīm, kur var uh, redzēt gluži pretēju uh, attīstību. Tātad eh, pie šiem jautājumiem netiek pietiekami strādāts. Es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi izdarīt spiedienu uz valstīm, lai tās izpildītu savus pienākumus un solījumus. Vienlaikus ir jāizdara spiediens, lai panāktu regulējumu Eiropas Savienības līmenī, lai veicinātu cilvēktiesību aizstāvību. Man satrauc tas, ka eh, pat valstis, kas ir apņēmušās aizstāvēt cilvēktiesības, eh, patiesībā cenšas atšķaidīt regulējums par eh, šiem te nefinanciālajiem ziņojumiem. Tad, tad nav iespējams saskatīt tik tiešām patiesu uh, Uh, atklātība, jeb uh, godīgums starp, no vienas puses tāda starp šo apņemšanos un solījumiem, no otras puses rīcību. Otrakārt, noteikti ir nepieciešams to visu labāk strukturizēt. Ir nepieciešams, nepieciešams turpmāk centieni regulēt šo jomu, un ir jānodrošina um, tas, lai mēs nenonāktu sliktākā situācijā jo sliktāk varētu būt tas, ka me, mēs um, izstrādājam līgumu, ar kuru tiek noteikti zemāki standarti nekā tie, kas eh, šobrīd ir spēkā. Šādas tendences un centienus var pamanīt jau šobrīd. Paraugoties uz jauniem likumdošanas priekšlikumiem, Tātad runājot par resursiem, kas tiek importēti no, no reģioniem, kas ir konflikts situācijā. Ja mēs paraugamies uz OECD datiem, tad ir redzams, ka bieži vien eh, standarti ir bijuši augstāki, un šajā jomā patiesībā ir centieni samazināt šos standartus. Vienlaikus strādājot pie šīs jaunās likumdošanas, mums ir jāpatur prātā, ka pamatprincipi izriet no pašreizējām starptautiskās darba organizācijas standartiem. Mani satrauc tas, ka šobrīd ļoti daudzas valstis ir ratificējušas virkni e, starptautisko cilvēktiesību līgumu Un ja šīs valsts tik tiešām būtu nopietnas un apņēmības pilnas, tad e, nekas neliec to darīt. Tāpēc e, man ir jautājums, vai tik tiešām ir patiesa apņemšanās strādāt pie jaunu starptautisku standārtu izstrādāšanas. Tālāk noteikti ir jāpaturprātā, ka vadlīniju īstenošana nav devusi nepieciešamos rezultātus. Bet vienlaikus tas nav ne, viennozīmīgi. Esmu strādājusi ar polijas uzņēmumiem pēdējo gadu laikā. Izpratne par cilvēktiesību uh, jautājumiem mazos un vidējos uzņēmumos ir ārkārtīgi uh, zema. Uh, Mums ir jāizteno centieni, lai informētu, uh, izglītotu. Un tas sakāms ne tikai par uzņēmumiem, bet mums ir jāmaina arī nacionālās izglītības sistēmas. Ja mēs paraugamies, uh, tad faktiski cilvēku tiesības pavisam reti ir skolu izglītības programmās. Un tie, kas sāk studijas augstskolās, patiesībā nav ieguvuši pietiekam daudz izpratnes un izglītības par cilvēktiesībām. Viņi varbūt kaut ko ir lasījuši avīzēs, bet viņi īsti nepārzina jautājums, kas ir saistīti ar veselību un drošību darba vietā, piemēram. Tātad ir nepieciešama pēc iespējas plašāka izglītošana arī uh, valsts sektorā, Bet eh, mēs varētu paredzēt to kā papildus izglītības programmu cilvēktiesību jautājumos. Tas tik tiešām būtu jādara. Trešais jautājums, ko es vēlējos pieminēt. Līdz šim nav tikuši pietiekami sistemātiski izvērtēti vadlīniju dotie rezultāti. Un pirms mēs uzsākam eh, standartu izveidošanu, mums, mums ir nepieciešams šāds izvērtējums. Mēs vēlamies mācīties no pagātnes. Mums ir jāpraugās to, kā mēs varētu panākt labākus rezultātus, jo bieži vien tas varbūt ir izdarāms nevis ar jaunu uh, likumdošanu, bet ar citu veidu pieeju. Un visbeidzot, tas, ko es jau iepriekš pieminēju, mums ir nepieciešama piesardzība, ne, lai neizstrādātu pārlieku vispārēju līgumu. Tātad virkni jautājumu, kas varbūt šķiet ļoti apsveicami, bet ja mēs paraugamies uz to, kā tos varētu īstenot, Taču šī īstenošana varētu būt diezgan sarežģīta. Pēdējo 10, 20 gadu laikā mēs esam dzirdējuši ļoti daudz ideju par cilvēktiesību aizsardzību, bet ir ļoti maz patiesas rīcības. Tātad es esmu diezgan skeptiski noskaņot. Es nezinu, vai valstīm un uzņēmējiem tik tiešām izdosies vienoties par šādu vienu instrumentu. Es katrā ziņā apsveiktu un aplaudētu ikvienam, kas to uh, panāktu. Un ir arī tātad šis jautājums par īstenošanu, kas ir galvenais trūkums līdzšinējā sistēmā. Šie ir principi, kas jāpatur prātā strādājot pie jaunā līguma izstrādēšanas. Jo es domāju, ka cilvēktiesības un cilvēktiesība pārkāpuma upuri ir pelnījuši ko vairāk kā tikai šādu vispārēju līgumu, jo tas varētu arī atsvešināt uh, virkni spēlētāju. Ir jānodrošina um, priekšnoteikumi konstruktīvām dialogām un visu interesēto pušu iesaistīšanai. Mums ir nepieciešama arī uh, risinājumu, kas ir atbilstoši problēmām, ar kurām mēs saskaramies uh, multipolārā pasaulē. Un jāsaka arī, ka man nav gatava risinājuma, bet paraugoties uz debatēm, jāsaka, ka eh, trūkums ir eh, vairāk tātad eh, šo te regulatīvo režīmu nēsamību, kas ļauj pārkāpt eh, cilvēktiesības. Ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai tiktu parādēti arī um, strīdus mehānismi, Un es domāju, ka mums tik tiešām ir jācenšas sākt meklēt risinājums, eh, kas, kuros būtu iesaistīti visi, tā skaitā arī patērētāji, lai visi tie, kas ir satraukti par cilvēktiesību eh, pārkāpumiem ikdienā uzsāktu informētas izvēles īstenošanu. Liels paldies! Liels paldies! paldies. Es saprotu, ka jūs tagad arī vēlties izveidot eh, šo biznesa cilvēku tiesību institūtu Polijā. Mēs vēlam jums veiksmi šajā darbā, ka, mm, lai, jūs tieši, lai jums tiešām tas izdodas. Es saprotu, ka Šamkungs, kas ir ANO pārstāvis no augstās cilvēktiesības komitejas pārstāvis, jūs arī uh, iepazīstināsiet mūs ar savu ar pētījumu, kas tiek veikts attiecībā uz pārkāpumiem cilvēktiesību jomā. Liels paldies priekšsēdētāji! Man ir ļoti liels prieks būt šeit un uzrunāt uh, jūsu apakškomiteju. Jautājums, kā nodrošināt arī piekļūt tie um, um, nodrošināt uh, cilvēktiesību ievērošanu. 2011. gadā īpašais uh, pārstāvis uh, biznesa cilvēktiesību ģenerāls sekretārts Rugikungs, ANO vēstnieks, aicināja veikt vairāk arī precizējums par standartiem par uh, izmeklējumiem, kur uh, uzņēmumi arī uh, veicina šādu cilvēktiesību pārkāpumus. Viņš aicināja arī veikt izmeklēju, izmeklēšanu par uh, to, kādas varētu būt efektīvas sankcijas. ANO dalībvalsts tajā vidū arī Ekvadora, arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas arī paud savu interesi, lai varētu strādāt pie šī jautājuma tālāk. Ņemot vērā arī ANO cilvēktiesību komisijas darbu, ņemot vērā arī lomu, ko spēlē ģenerāls sekretārs, kādas ir piešķirt mūsu birojam, lai mēs varētu turpināt darbu pie šī programma ANO sistēma. Sistēmā mēs uzsākām šo konceptuālo normatīvo praktiskās uh, galveno jautājumu skaidrošanas uh, procesu attiecībā uz atbildību. Uh, cilvēktiesību pārkāpumos. Mēs vēlamies izveidot godīgāku, efektīvāku uh, tieskais aizsardzības sistēmu, arī lai spēcīgāk varētu īstenot ANO cilvēktiesību principus lai paredzētu arī preventīvus sodošu pasākums. Pirmā pētījums, pirmā lieta. Pagājušā gada mājā mēs uh, Zemzer kungu sagatavot pētījumu pār vietējiem tiesiskiem mehānismiem attiecībā uz uzņēmumu, uzņēmējiem, uzņēmumiem, kas iesaistīt lielās cilvēktiesību pārkāpumos, mazināt šķēršļus piekļuvēji tiesvedībā un nodrošināt, lai vietējie pasākumi būtu arī tiktu izmantot praksē. Valstīm ir jāaizsargā cilvēki pret uz cilvēktiesību pārkāpumiem, kurus varētu veikt uzņēmumi. Valstīm ir jāpieņem nepieciešamie pasākumi, lai um, varētu arī novērst, sodīt, uh, kompensēt šādus pārkāpumus, ņemot vērā visus tās rīcībā esošos instrumentus atbilstīgi mūsu pētījumam esošie. Uh, pasākumi, lai varētu novērst uzņēmumu iesaistīšanu cilvēktiesību pārkāpumus, šie pasākumi nestrādā, nedarbojas. Te ir paredzēta dažādi sankcijas dalību valstu krimināla tiesībās, tomēr um, pieredze, cilvēku pieredze ir ļoti atšķirīga ir finanšu procesuālās praktiskās barjeras, lai varētu saņemt, lai varētu izmantot tieskas aizsardzības līdzekļus. Atšķirās arī noteikumi, jo dažādi tiek definēti noziedzīgi nodarījumi, kompensācijas, atbalsts upuriem ir ārkārtīgi liela nevienlīdzība attiecībā uz to, kā upuri var izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Tā ir nedroša situācija patērētājiem uzņēmējiem, arī tiek paredzēta šī nesodāmība. Un šīs atšķirīgās situācijas arī rada jautājums par to, vai valstis pil savu uzdevumu aizsargāt pret um, Nu, cilvēktiesību pārkāpumiem. Šīs eh, sīst, pasākumi bieži vien nav efektīvi, kā es teicu. Upuri bieži vien nevar saņemt efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Valstis arī neveic savus pienākumus, viņi neparedz eh, E, efektīvu sistēmu. Un visbeidzot, arī uzņēmumi nevar e, operēt juridiskā skaidrības e, kontekstā, jo spēles noteikumi nav vienādi visiem. Lai varētu risināt dažus no šiem izaicinājumiem, pētījums aicina izvērst uh, daudzpusēju konsultāciju procedūru. Pro, šis process tiks dalīts divās daļās. Vispirms precizēsim, identificēsim galvenos jautājumus attiecībās principiem un politiku. Otrā daļa. Uh, būs process, lai varētu identificēt pārāk prakses modeļus, kādus īsteno valstis. Šīs pētījums identificē arī steidzam vajadzību koncentrēties uz uh, krimināltiesību stiprināšanu, jo acīm redzot ir ļoti uh, maza aktivitāte no tiesību sargājošo iestāžu puses valstu līmenī. Mūsu uh, mājaslapā uh, unonchr.org. Tie aicinām uh, iesaistās puses, uzņēmumus, pilsonisko sabiedrību izniegt savus, ieguld, uh, savus komentārus, ieguldījumus. Um, komentārs gaidām līdz 1. jūnijam. 2014. gads. Nākamais solis. Tad mēs arī sasauksim daudzpusēju uh, kon, uh, pušu konsultāciju, balstīsimies uz uh, šiem saņemtajiem komentāriem, ieguldījumiem. Un tas, nu, šī, tas notika Ženēvā rudenī šogad. Tālāk būs arī informācija par to, kur mēs par šo visu runāsim. Tā skaitā mēs arī skatīsim. Uh, Iesaistīsim arī noteikti to visu trešajā fórumā, kur tiksies uzņēmumi no cilvēktiesību pārkāpjums, notiks decembrī. Paldies, ļoti interesants pētījums. Es pieļauju, ka komisija padome arī atgādinās savām dalību valstīm um, ievērot šo 1. jūnija termiņu. Um, nu, pirms dot vārdu komitejas locekļiem, man ir prieks dot vārdu uh, diviem komisijas pārstāvjiem, no diviem ģenerāla direktorātiem, no DG uh, uzņēmējdarbība un nodarbinātība. Aicinu tātad izteikties, kādu es nezinu, kāds īsti jūs varat, tad Millers kundze, Sofijas Millera ir atbildīga arī par uh, korporatīvas observatoru, un tad ir pārstāvis no uzņēmēja darbības vienā direktāta Millers kundz lūdzu. Varbūt es varu sākt, saka kolēģis. Labi, jā, ir vispārīgāki komentāri. Un tad Sofija arī papildinās ar uh, specifiskiem jautājumiem par to, kā mēs īstenojam arī šos uh, Uh, pamatprincips Eiropas Savienībā. Vispirms kopumā man ir jā, jā, jāsaka, ka Eiropas Savienība pilnībā atbalsta pamatprincipu satvaru. Mēs to arī jau esam norādījuši vairāk kārt, un kā jūs arī esat to dzirdējuši, mēs arī uh, prā, īstenojam praksē mūsu apņemšanos, bet, nu, ņemot vērā arī decembra fórumu, mēs atkārtojām, ka mūsu nostāja tad, ka mēs atbalstām šo pamatprincipu satvaru, mēs to arī minējām jūsu um, runas ievadvārdos, kā jūs arī pati to minējāt, ir praktiski instrumenti un dokumenti, kas ir pieņemti Eiropas Savienībā. Uh, Pēc brīža par to runāsim detalizētāk, kad runājam tālāk specifiskāk pār cilvēku tiesībām un ārlietu politiku. Jūs ļoti labi zināt, kāds ir mūsu strateģiskais satvers un rīcības plāns demokrātijas un cilvēktiesību jomā. Cīt starpā tas iekļauj arī dažas prioritātes par uh, uzņēmumiem un cilvēktiesībām. Mēs uzskatām, ka kopš 11. gada, kopš uh, jūnija 2012. gada, kad mēs pieņemam strateģisko satvaru, uh, ir jau ļoti daudz paveikts šajā jomā. Eh, tika minēta arī Nacionālajā rīcību plāni, tā ir viena no mūsu rīcības plāna prioritātēm. Mūsu dalībvalsts arī nākuši klajā ar apņemšanos izstrādāt nacionālos rīcību plānus uzņēmumu un cilvēktiesību jomā un ceram, ka līdz uh, rīcības plāna beigām mēs arī tad varēsim pieņemt lielāko daļu uh, um, rīcības plānu. Līdz 17. gada beigām jau ir divas dalībvalstis, kas ir izstrādājušas na nacionālus rīcību plānus. Vairākas dalībvalstis jau strādā šajā virzienā. Vakardien arī uzklausījām Spānijas prezidentāciju, kas jau ir tikusi visai tālu. Rīcības plāns uh, būs izstrādāts tuvāko mēnešu laikā. Tātad mm, lietas attīstās, tas ir ļoti labi. Tālāk, kas notiek Ženēvā? Cilvēktiesība padomē arī tas jau tika minēts, mēs ļoti aktīvi tur darbojamies, mūsu delegācija aktīvi darbojas Ženēvā, tā strādā katru dienu ar šiem jautājumiem, mēs koordinējam nostājas ar dalību valstīm un arī aktīvi iesaistīsimies jūnijā diskusijās par jauno darba grupas mandātu, kā jau tas tika minēts, tas tiks diskutēts jūnijas sesijā. Tālāk. Kopumā mēs uzklausām Ekvadoras nostāju Ženēvā un arī šodien. Mums bija iespēja arī vēl to padziļināt, apspriest arī ar vēstnieku. Vēstnieku arī Ženēvā dialogs nepārtraukti notiek ar Ekvadoru par uh, iespējām pieņemt saistošu instrumentu. Vispārīgāk mūsu dalība valsts nostāja līdz šim ir tāda, kā es teicu, mēs esam apņēmības pilni īstenot šos pamat principus. Mēs arī saprotam, kā jau to minēja arī Rači kundze, ka šis process tiešām bija ilgs jo tajā ir iesaistīti ļoti daudz iesaistītās puses, tā skaitā valdība, pilsētiskā sabiedrība, uzņēmēji, ļoti grūti bija panākt to, kas jau ir panākts un kas ir panākts, tas ir panākts tikai dažus gadus atpakaļ. Uzskatām, ka š, mēs esam šajā procesā, attīstām šos īstenošanas principus, izvērtējam esošo situāciju, bet, nu, kas ir vēl jādara, es domāju, pāragri par to runāt. Vismaz pagaidām. Līdz ar to pašlaik varbūt mēs neredzam vajadzību nāk lai ar saistošu instrumentu, bet tomēr, kā jau teicu, tas ir kas tāds, Uh, par ko esam gatavi runāt, esam atvērti. Un uh, Ženēvā mēs uh, diskutējam ar visām iesaistītām pusēm, visām interesētajām valstīm, dalību valstīm. Varam runāt par šo. Nu, lūk, tas bija no manas puses. Tagad Eiropas komisija. Es bez biju no EADD. Um, so... Paldies, Rikārdo, paldies priekšsēdētāji. Es esmu atbildīga par korporatīvo sociālo atbildību kopumā, un kā jau jūs minējāt savos ievadvārdos, eh, kā jūs pareizi norādījāt, mūsu stratēģija, kas tika pieņemta 2011. gadā, tika publicēta pavisam īsi pēc ANO vadošo principu publicēšanas. Mēs ņēmām vērā šos principus arī attiecībā uz īstenošanu. Uh, Tāpat arī tika īsi izklāstīta tālākā rīcība, un es tagad jums pastāstīšu, kāda ir pašreizējā situācija attiecībā uz šīs rīcības īstenošanu. Mēs publicējām uh, vadlīnijas rūpniecībai, un mēs uzskatījām, ka, lai veicinātu īstenošanu, būtu svarīgi iesaistīt uh, pašus rūpniekus, un mums uh, vajadzētu nodrošināt, lai viņi paši apņemas uh, aizsargāt cilvēktiesības saskaņā ar otro pīlāru. Mēs publicējām vadlīnijas arī konkrēti MBU. Iespējams, agrāk MBU pat nebija dzirdējuši par korporatīvo sociālo atbildību un cilvēktiesību pamatprincipiem. Līdz ar to Viņi saskārās ar eh, ļoti lieliem izaicinājumiem šo vadlīniju īstenošanā. Mēs esam publicējuši ļoti noderīgu informāciju mazajiem un vidējiem uzņēmumiem mūsu mājaslapās. Esam publicējuši arī trīs vadlīnijas nozarēm, kas mūsuprāt ļoti īpaši saskaras ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Tas ir IKT, nafta, eh, gāze un mm, darbā pieņemšanas aģentūras. Mēs eh, Eh, patiešām saprotam, ka vajadzētu pieņemt šeit pakāpenisku pieeju, eh, jo īpaši uzņēmēja darbībā un mazajos un vidējos uzņēmumos. Mēs saprotam, ka cilvēktiesība aizstāvja izmanto šīs vadlīnijas visā pasaulē, esam redzējuši tulkojums Japāņu valodā un arī citās valodās. Mēs sapratām, ka tirgu šī vajadzība bija patiešām reāla un pastāvēja jau sen. Esam arī uzsākuši savstarpējo pārbaužu procesus un Tika jau pieminēts, ka dalībvalstis arī darbojas šajā jomā. Bija svarīgi panākt, lai dalībvalstis sāktu rīkoties pēc iespējas ātrāk, tieši tāpēc mēs norganizējām septiņas, septiņas sanāksmes, kurās piedalījās četras dalībvalstis katrā no šīm sanāksmēm. Mēs runājām gan par korporatīvās un sociālās atbildības pasākumiem, gan arī par eh, cilvēktiesību un uzņēmējdarbības atlīnijām. Uh, Rikārdo tikko pieminēja, ka Lielbritānija un Nīderlandē jau ir sagatavojuši šādus rīcības plānus, Spānija un Itālija jau drīz eh, šādus plānus publicēs. Mēs zinām, ka 22 no 28 dalību valstīm pašlaik strādā pie šādiem nacionālajiem rīcības plāniem. Mēs esam arī redzējuši, ka dažas dalību valstis sadarbojas ar citām valstīm, lai vienotrai palīdzētu. Uh, Bez tam Eiropas komisija apņēmās arī veikt savu izvērtējumu. Mēs iepriekš dzirdējām to, ka ir daudz labāk jāsaprot pašreizējā situācija. To mēs ļoti labi saprotam. Un mēs tieši tāpēc kopā ar EADD gatavosim situācijas analīzes ziņojumu. Tas tika publicēts vasaras sākumā. Mēs gribam sagatavot patiešām labu uh, Eh, modernu analīzi, jo īpaši par pirmo un otro pīlāru. Mēs ļoti labi saprotam, ka Eiropas Savienībā daži juridiski instrumenti jau pastāv, lai piekļūtu uh, tiesību aizsardzībai no tiesu puses. Tātad te ir runa par civiliem un komerciāliem strīdiem. Un šeit ir noteikta cieša saikne ar Eiropas Savienību. Tāpat arī te ir runa par pilsoniskās atbildības strīdiem attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem, arī tad, ja ir iesaistītas citas valstis ārpus Eiropas Savienības, bet mums ir jāsaprot, kur īsti ir šie trūkumi sistēmā, un visticamāk šeit nebūs runa par eh, tiesu strīdiem. Iespējams, ka te vajadzētu paskatīties uz valstu lomu mediācijā un tā tālāk. Mēs eh, prezentēsim šo analīzi kaut kad vasaras sākumā, un tur mēs arī sniegsim rekomendācijas nākotnē. Papildus, un jau iepriekš par to ir runāts, Eiropas komisija ir publicējusi vairākus priekšlikumus, tas ir noticis pēdējo trīs gadu laikā. Mēs vēlamies mazliet pielāgot mūsu regulatīvo ietveru Eiropas Savienībā, Tātad šeit ir runa par nefinanciālas informācijas atklāšanu, un šeit ir konkrētas atsauces arī uz cilvēktiesībām. Mēs aicinām uzņēmumus savos uh, vadības pārskatos katru gadu ziņot par to, uh, kas uh, notiek cilvēktiesību jomā, tātad šeit ir runa par nefinanciālu informāciju. Šīs procesas vēl arvien turpinās padome, uh, Mm, publicēja savu atzinumu pirms pāris nedēļām, un parlaments tagad aprīlī mm, par to runās, un cerams, ka pēdējā plenārsēdē šīs dokuments varēs tikt pieņemts. Tāpat arī e, tika pieņemta direktīva par publisko iepirkumu, parlaments par to nobalsoja janvārī, un šeit ir paredzēti nosacījumi, kuras varas, valsts iestādes tagad ņems vērā arī sociālos un darba spēka uh, Eh, nosacījumus, eh, pieņemot savus lēmumus. Tas mums ļaus nodrošināt tirgus stimulus uzņēmumiem, tā lai uzņēmumi arī vairāk rūpētos par cilvēktiesībām. Paldies! Paldies jums abiem par šo ļoti interesanto prezentāciju. Man ir tikai jums jāsaka, ka Bērtas kundze bija klāt, viņa ir no nodarbinātības ģenerāla direktorāta, viņa nesen devās prom. Es ceru, ka tas nav nekāds politisks signāls no viņas puses. Vai jūs zināt, kāpēc viņa aizgāja? Diemžēl viņai 10.30 bija jāuzstājas citur. Ričard, lūdzu, jūs būsiet pirmais no deputātiem, kas izsakās. Paldies! Paldies priekšādātāji par to, ka ir norganizēta šī uzklausīšana. Kopā ar Šība kungu mēs esam strādājuši pie šī jautājuma abos parlamenta flangos. Man patiešām priecē, ka viņš eh, varēja personīgi piedalīties šajās debatēs. Man ārkārtīgi patīk arī komisijas pārstāja teiktais un tas, ka EADD darbinieki arī ir klāt un piedalās šajās diskusijās. Es eh, īsi komentēšu to, kas tika minēts, un pēc tam uzdošu arī jautājumus. Uh, Attiecībā uz uh, korporatīvā sociālo atbildību man ir liels gods būt referentam šajā jautājumā. Ir skaidrs, ka šeit galvenais jautājums ir cilvēktiesības. Šajā apakškomitejā es vairāk kārt esmu teicis un arī šorīt to atkārtošu, ka mums ir jārunā uzņēmējdarbības un cilvēktiesību valodā, jo uh, tās nav vienādas valodas. Tas ir pirmais, ko mums vajadzētu pateikt. Otrais Attiecībā uz ekstrateritoriālo te jurisdikciju eh, cilvēktiesību pārkāpumos uzņēmumos pastāv ļoti laba situācija. Es gribētu atgādināt par konferenci par uzņēmēju darbību un cilvēktiesībām 2008. gadā, kur uzstājās cilvēks, kas ļoti skaidri mums eh, pastāstīja, eh, kā mums rīkoties. Sofija Mīlērē ir teikusi, ka mums to vajadzētu ņemt vērā, un mēs esam jau to ņemuši vērā, bet es nedomāju, ka mēs vēl īsti apzināmies savus pienākumus, un es atbalstu to, ko teica Džons Rakijs. Es domāju, ka šī uzklausīšana ļaus mums virzīties pareizajā virzienā. Situācija ir tāda, ka ir vairākas valstis pasaulē, kur demokrātija un cilvēktiesības ir tik trauslas, ka mūsu korporācijas Tas e, nozīmē, ka tās ir no korporācijas no mūsu valstīm. Tagad var iesaistīties cilvēktiesību pārkāpumos šajās valstīs, jo šeit vienkārši nav nekādu tiesisko līdzekļu, kā pret to vērsties. Un, protams, tas ir sarežģīti, un, protams, ka korporācijas tas uztrauc, bet e, nevienu neiesūdz, un līdz ar to visi uh, tikai velk laiku un mēģina izvairīties no šī jautājuma. Uh, bet nevar noliekt, ka pastāv cilvēktiesību organizācijas, un mums tās ir jārespektē. Pastāv šī plaisa, un šī plaisa noteikti būtu jāizpilda, tieši tāpēc arī tiek organizētas šādas debates. Nākamais man ārkārtīgi patīk ANO vadošie principi. Esmu uh, devies uz ikvienu no Džona Rakija konsultācijām. Uh, Sešus gadus es jau strādāju pie šī jautājuma. Es esmu vadījis arī sanāksmes ar valdībām. Esmu aicinājis visu laiku īstenot ANO vadošos principus. Es esmu arī dažādās komitejās runājis par to, ko mēs varētu labāk darīt šeit, mūsu apakškomitejā. Šeit nav runa par to, ka šie principi būtu izgāzušies. Šeit ir runa par to, kā vislabāk tos varētu īstenot un attīstīt tālāk. Domāju, ka tas ir ļoti svarīgs signāls cilvēkiem šeit parlamentā. Tāpat arī vajadzētu teikt, ka mēs dodām savu ieguldījumu. Sofija to pieminēja pavisam īsi, taču jaunā direktīva par nefinanciālas informācijas sniegšanu no uzņēmumiem. Es biju līdzreferents kopā ar kolēģiem no citām komitejām. Eh, šeit ir teikts, ka komitējai vajadzētu runāt par cilvēktiesībām, un tas ir ļoti labs solis no Eiropas puses. Mums vajadzētu to slavēt un vajadzētu nodrošināt, lai cilvēki par to zina. Es esmu sniedzis arī savu ieguldījumu šajā procesā un cerams, ka šī direktīva tiks pieņemta aprīlī. Tāpat man arī ir jāpasvītro, ko teica vēstnieks. Šeit nav nekādu jaunu pienākumu. Šeit nav runa par to, ka vajadzētu uzņēmiem teikt, ka tā, tiem ir jādara vairāk un ka tas ir kaut kāds sloks. Te tiek teikts, ka mums jau ir šie pienākumi, un mums vienkārši šos pienākumus vajadzētu labāk saprast, vajadzētu nodrošināt, lai tie tiek respektēti. Uzskatu, ka ikvienam, eh, ka nevienam eh, nebūs šeit ko iebilst. Eh, Beāta runāja par polarizāciju. Prieks redzēt Beātu mūsu vidū. Uzskatu, ka mūsu iepriekšējā konference bija patiešām fantastiska. Par polarizāciju. Uh, un gribu šeit vērsties pie mūsu kolēģi zāles aizmugurē. Jums ir patiešām svarīgākā loma Briselē šajos jautājumos. Jūs mums esat vajadzīgs. Bet, Beāta, ko jūs teicāt par polarizāciju? Uh, Vai tas, tā ir Ekvadoras vaina, vai tā ir mūsu vaina, jo mēs e, vienkārši atsakāmies par šo jautājumu debatēt. Un mēs šeit noteikti ir daudz ko riskējam. Ja mēs šeit novalksim sarkano līniju, kuru mēs nevēlamies pārkāpt, tad e, mēs saskarsimies ar grūtībām. Jā, jūs, jums vajadzētu lietot šādu valodu. Ikvienam šajā tāpā es varu teikt, ka uh, Debatēm nav nekādas vainas. Korporatīvās sociālās atbildības debatēs Briselē mēs to ļoti labi sapratām. Džons Rokijs arī to minēja. Es domāju, ka mums ir jābūt gataviem debatēt ar vēstniekiem, tieši tāpēc mēs arī viņu šodien uzaicinājām. Mums nevajadzētu baidīties no šādām diskusijām. Es nevēlos uh, atgriezties vecajā situācijā, kur bija patiešām krasa polarizācija. 95 ANO uh, valstis vēlas, lai šīs debatas notiktu. Un ja tās uh, piespiedīs, ka tiks pieņemta rezolūcija, tad viņas uzvarēs. Polarizācijas draudi ir tādi, ka mēs attieksimies debatēt, un es gribētu visus brīdināt par to. Es ceru, ka šeit es nepārkāpju kaut kādu konfidencialitāti, taču Stavras Lambrenīdis man vairāk kārt ir teicis, ka Eiropai, viņa prāt, vajadzētu iet uz priekšu, Eiropai jābūt gatavai par to debatēt. Viņš ir to paudis arī publiski. Protams, tas nenozīmē, ka mums ir jāpiekrīt pilnīgi visiem priekšlikumiem, taču Stavras uzskata, ka mums ir jāiet uz priekšu. Es piekrītu viņam, un viņš arī piekrīt man attiecībā uz šīm lietām. Čant Rokijs, es gribētu citēt dokumentu, kas ir pieejams šeit aiz zāles pie durvīm. Džons Rokijs viņu daudz uzskata par svēto, un ik viens uzņēmē darbības vidē saka, ka viņam ir absolūta taisnība. Es ceru, kaut man būtu tādas pašas politiskās praksmes kā viņam. Viņš saka, ka mūsu uh, juridiskā attīstība uzņēmējdarbības vidē ir uh, jāveic uz priekšu. Nevajadzētu teikt, ka šeit ir uzliktas pārāk augstas likmes cilvēktiesībām uzņēmējdarbībā. Uzņēmējdarbības iesaista lielo cilvēktiesību pārkāpumus, tā skaitā m, mm, tādos, kas var novest pie genocīda, ekstrīdicās nogalināšanas un verdzības vai pat verdzībai līdzīgas prakses. Jā, es, protams, saprotu, ka vēstnieks grib iet vēl tālāk, un es labprāt gribētu uzklausīt viņa komentārus. Uh, Taču ir pilnīgi skaidrs, ka uh, ģenerāla sekretāra īpašais pārstāvis uzskata, ka īpaši lielo cilvēktiesību pārkāpumos ir vajadzīgi starptautiskie juridiskie eksā, uh, instrumenti, kas ļautu nodrošināt tiesu procesu šajos gadījumos. Un es gribētu, lai pēc šīs uzklausīšanas uh, dalībnieki pateikt, vai viņi uzskata, ka tā tiešām ir. Varbūt mums ir jāraksta vēstule, kuru mēs um, uz to aicinātu. Vēl šajā vēstulē, ja šāda vēstule tiks rakstīta, ja mēs par to vienosimies, vajadzētu runāt arī par paralēlu procesu Ženēvā. Ir skaidrs, ka ANO darba grupa dara visu, ko, kas ir tās spēkos, bet, protams, te ir arī resursi ierobežojumi. Un iespējams, esošā darba grupa ar šiem uzdevumiem netiks galā. Vēstnieks domā par to, ka vajadzētu izveidot paralēlu darba grupu, lai vienkārši konsultētos par šiem jautājumiem. Man pašam šī ideja patīk. Tātad te ir runa par konsultāciju, par dialogu. Nevienam nevajadzētu no tā baidīties, un tieši šādu priekšlikumu es vēlētos izvirzīt. Pēdējais jautājumi. Vēstniekungs, es domāju, ka jums noteikti vajadzētu uzdot šādu jautājumu. Kāpēc vienkārši nenogaidīt? Vai jūs eh, esat tik eh, uztraucies, tik nepacietīgs. Vai tā ir? Kāpēc mums nevajadzētu mazliet pagaidīt, līdz šie vadošie principi iesakņojas, lai tiek veikti vairāk pētījumi? Otrs jautājums. Šķiet, ka jūsu prezentācijai ir laika ierobežojumi, bet jūs esat veidis arī atklātas sesijas ANO cilvēktiesību padomē, tas notika pagājušajā nedēļā. Es domāju, ka būtu ļoti interesanti arī Brīseles klausītājiem zināt, uh, kādi bija šies, šo sesiju rezultāti. Un trešais, es, manuprāt, zinu, kur ir šī plaisa. Es gribētu no jums dzirdēt, kāpēc jūsuprāt tas ir vajadzīgs. Tā pavisam konkrēti. Un vēstniekums, tagad atgriežoties pie EADD un komisijas. No Sofijas Milleras mēs dzirdējām, ko viņa domā par analīzi. Es uzskatu, ka tas noteikti ļoti noderēs. Un mani patiešām priecē, ka lielākā daļa valstu strādā pie saviem rīcības plāniem. Es ceru, ka tā patiešām ir. Eiropas parlaments savā rezolūcijā aicināja, lai uh, mums tiktu sniegti ziņojumi par īstenošanu, lai tas notiktu līdz 2014. gada beigām. Es gribētu dzirdēt, vai pastāv eh, šāds plāns, kas ļautu uh, Uh, izsekot līdzi tam, kas notiek pēc parlamenta rezolūcijas pieņemšanas. Tagad Sofijai jautājums. Jūs vadāt uh, darba grupu, kur ir iesaistīti visi ģenerāla direktorāti, un zinu, ka esat apspriedusies ar tieslietu ģenerāla direktorātu. Viņi šodien šeit nav pārstāvēti, bet, protams, visi no komisijas nevar ierasties. Cik es saprotu, tieslietu ģenerāla direktorāta interesē šie jautājumi. Varbūt jūs varētu komentēt uh, viņu vārdā, ko viņi pašlaik vēlas darīt un kāda ir viņa izpratne par šiem jautājumiem. Lielas paldies Ričardam un tagad Šulc kungs. Uh, thank you, Mr. Chair. Paldies priekšsēdētājiem. Es negrasos atkārtot visu to, ko teica Ričards un pārējie runātāji. Es vēlētos uh, pateikties vēstniekam un pārējiem pārstāvjiem par uh, informācijas un pozīcijas sniegšanu par šo ārkārtīgi e, sarežģīto jautājumu, par kur mēs diskutējam šodien. Es domāju, ka mēs visi esam viensprāts, e, ka e, runa ir par ļoti, atš, ļoti sarežģītiem jautājumiem. Bet es vēlētos runāt īpaši par diviem aspektiem. Mēs runājam par reālo situāciju. Un es priecājos par to, ka Ekvadors uh, vēstnieks ir šeit, jo iespējams viņš ir ieradies ar līdmašīnu, un līdz ar to ir ieradies Briseles uh, lidostā un redzējis eh, Chevron plakātu, kurā ir teikts, ka mēs aizstāvam savu valsti un uh, savu dabu. Un jautājums ir, Ko tas gal galā nozīmē uh, Ekvadors uh, iedzīvotājiem, ja Ševron aizstāv mūsu zemi un uh, mūsu dabu? Runa ir par um, tātad sākotnējo iedzīvotāju aizsardzību un dabas resursu aizsardzību. Vai par to ir runa, vai arī mēs runājām par tādu uzņēmumu interesu aizsardzību, kuram, protams, ir jātiek galā ar zināmām problēmām, prota, ir jāpiegādā šie resursi no diezgan sarežģītas vietas uz citām vietām pasaulē. Tātad tas ir jautājums par specifisks tautas grupas interešu pār un tiesību pārkāpšanu jo tas viss, protams, ir savstarpēji saistīts. Un līdz ar to es vēlos uzdot vēl arī otro jautājumu. Vai tas ir valsts uzdevums, vai tas ir uh, privātu uzņēmumu uzdevums, vai tas ir starptautiskās kopienas uzdevums risināt tos jautājumus, kas saistīti ar to, kā mēs organizējam struktūras, kas palīdz aizsargāt cilvēktiesības. Mums ir ļoti daudz deklarāciju, Mums ir arī uh, dažādas vēlme deklarācijas. Eh, mums ir uh, īpašais uh, cilvēktiesību komisārs, anam, mums ir cilvēktiesību dokumenti, bet mēs nerunājam par starptautisko līgumu saistošo raksturu un par to, kā šos līgumus īstenot. Un līdz ar to man būtu vēl arī trešais jautājums. Es darbojos arī starptautiskajā uh, tirsniecības komitejā, un uh, jautājums ir par divpusējiem tirsniecības nolīkumiem. Visos šajos divpusējos tirsniecības nolīkumos mums ir arī klauzula, jeb sadaļa par ilgspējīgu attīstību, tā skaitā arī par cilvēktiesībām, bet bieži vien te nav nekādu saistošu pienākumu šajā sadaļā kur pretī e, citi jautājumi e, un citas jomas šajos nolīgumos ir saistošas. Tas nozīmē, ka te ir e, zināms līdzsvars trūkums starp ekonomisko interesu aizsardzību un cilvēktiesību aizsardzību. Es vēlētos uzdot jautājumu arī komisijas pārstāvjiem. Kādas pilnvars ir komisāra Andora rīcībā, uh, kāds pilnvars ir Digukta uh, rīcībā, lai aizsargātu Eiropas Savienības intereses, uh, noslēdzošos starptautiskās tiešniecības līgumus. Un kāpēc netiek vairāk domāts par uh, to iedzīvotāju tiesībām, uz kuriem uh, šī līguma attiecas? Uh, Es piekrītu Ričardam, ka mums ir jārunā uzņēmējiem saprotamā valodā, lai te nebūtu nekādu uh, pretrunu. Tam būtu jābūt uzņēmēju interesēs īstenot uh, cilvēktiesības, bet mēs kā likumdevēji neesam uh, spējuši būt pietiekami precīzi un strikti šajā jomā. Un ceturtais jautājums. Runājot par uh, starptautiskās tirsniecības nolīguma sārunām, mēs eh, nu pat runājām par TTIP. Mēs zinām, ka ASV nav ratificējušas lielāko daļu uh, starptautiskās darba organizācijas uh, līgumu. Tātad kā mēs darīsim to zinām sarunu vedēju komandai, kā mēs to darīsim zinām pilsoņiem apus Atlantijas okeānam, proti, ka te ir nepieciešams spērt solis priekšu. Tātad, kā šīs debatas e, īsteno komisija, dažādie ģenerāldirektorāti, komisāri, lai mums būtu šādas perspektīvas, lai mēs varētu uh, dot zinām piemēru citiem un attiecīgi izstrādāt šos jautājumus starptautiskajos nolīgumos un arī sarunu procesā, arī saistībā ar citām dalībvalstīm, citām valstīm, tātad ne tikai ar, ar ASV. Tāpēc es domāju, ka no tā būtu zināms labums, ja mēs būtu precīzāki savā darbībā. Paldies, paldies Šulc kungam. Mums ir uh, virkne jautājumu, mūsu rīcībā vēl ir desmit minūtes, tagad vārds Žība kungam. Liels paldies! Paldies, priekšsēdētājiem. Es vēlētos uh, arī uzdot dažus jautājumus. E, z zakresu dzisiejszego wysłuchania, ale to też wynika i z doświadczenia, i również e, Es atrodos patiešām privileģētā situācijā, mm, esmu uzklausījis ārkārtīgi informētus runātājus, un tagad es vēlētos mazliet parunāt par pašu parlamentu. Man ir eh, liels prieks atcerēties to, ka šeit Eiropas parlamentā mēs vienmēr esam norādījuši to, ka uh, Šeit ir runa par ANO vadlīnijām, un ja šīs vadlīnijas tiktu pieņemtas un īstenotas visās um, dalībvalstīs, tad uh, mēs uh, šeit ļoti skaidri redzam, ka situācija ir atšķirīga. Paracikas kundze ne tikai šeit, bet arī seminārā Varšavā jau uz to norādīja. Šajā seminārā piedalījās dažādi viesi, un viņa stāstīja par atšķirībām Eiropas Savienībā. Pastāv, piemēram, ļoti liels atšķirības starp Skandināvijas valstīm un citām Eiropas Savienības valstīm. Tātad darba vēl ir ļoti daudz. Bez tam es arī uzskatu, ka runājot tieši par uh, dažādām katastrofām, tad uh, Te ir runa par visu pasauli, šeit nav runa tikai par uh, Āzijas valstīm. Šeit ir daudz uh, upuru, tūkstošiem upuru, bet tas neatiecās tikai uz šo reģionu. Šeit var pieminēt arī, piemēram, Pakistānu, uh, Mm, septembrī te bija uh, vizīte. Un, protams, ka arī šeit uzņēmumiem ir sociāla atbildība, bet mums ir jābūt uh, godīgiem. Situācija ir patiešām smaga. Dialogs ar šādām valstīm ir ļoti problemātisks. Eiropas Savienībā, protams, ir varbūt uh, atšķirīga šī situācija, bet, ja runa tieši par atbildību, par darba apstākļiem, par bērnu un sieviešu nodarbināšanu, par drošības jautājumiem darba vietā, šeit, protams, ir jāvaino arī krīze. Krīze ir parādījusi, ka konkrētas finanšu operācijas, kurām nekad nebūtu vajadzējis notikt, bo te operācija finansēta doprovodīt. Tās tagad attiecas uz simtiem miljonu cilvēku. Tagad firmas bankrotē, balstoties uz šīm finanšu operācijām un spekulācijām. Lēmu pieņēmēju darbs bankās tagad skara simtiem miljonu cilvēku likteņus. Kāds no bīskapiem ir teicis, ka nauda no korupcijas tiek izmantot arī daudzās citās valstīs un ietekmē situāciju citās <laughs> valstīs. Viskozā, za te relācija, kura... Šeit ir runa par vides atbildību, te ir runa par daudziem citiem aspektiem. Taču tieši uzņēmējdarbības aspekts ir ārkārtīgi būtisks. Šeit nav runa tikai par uzņēmumu atbildību, te ir runa par ētiku, par pamat tiesībām, kas ir jāņem vērā. Uh, Bez tā mēs nespēsim pārliecināt visu sabiedrību. Mēs saprotam, ka visā pasaulē ir ļoti daudz radikālu kustību, un es baidos, ka šīs kustības tikai pieņemsies spēkā. Tieši tāpēc daļa no mūsu atbildības ir rīkoties patiešām strikti un vēlreiz apgalvot, ka šīs ANO vadlīnijas nav vienkārši kaut kādi melni burti uz balta papīra. Mūsu interesēs, gan uzņēmumu interesēs, gan arī parakstītāju valstu interesēs un visas sabiedrības interesēs ir šīs vadlīnijas īstenot. Un pēdējais. Pašlaik parlamenta sasaukums tuvojas beigām, Un mums vajadzētu nodrošināt, lai šīs jautājums neapklust līdz ar šī sasaukuma beigām. Es ceru, ka tā nebūs, un es patiešām ceru, ka jaunais sasaukums turpinās šo tik labi iesākto darbu, turpinās sadarboties ar visām pārējām Eiropas institūcijām, un arī ar ANO institūcijām un dažādiem dienestiem. Esmu pārliecināts, ka uh, viena no tuvākajām prezidentūrām, tāpat kā Zviedrijas prezidentūra, mēģinās panākt, lai tā ir viena no mūsu prioritātēm. Paldies! <laughs> Now we, uh, I have two small questions. I learned from Mr. Seri that. Tagad vēl ir daži jautājumi. Es esmu uzzinājusi, ka Eiropas Savienības uh, delegācija Ženēvā ļoti aktīvi darbojas, lai sagatavotu jūniju sesiju. Un es vēlētos dzirdēt arī no jums, vēstniekungs, uh, kā dažādās dalībvalsts Eiropas Savienība atbalsta šo darbu, jo mums ir neliela delegācija, kas dosies uz Ženēvu un strādās tur eh, Ženēvā, un varbūt mēs varētu uh, proaktīvāk viņus iedrošināt vairāk darboties šajā jomā. Un tāpēc esam saņēmuši ziņojumu arī no apvienotās karalistas un uh, Nīderlandes, tāpat arī Spānijas, uh, iespējams arī no Itālijas. Es esmu Vācijas pārstāv un es vēlētu zināt, vai ir kādi sagatavošanas darbi un vai ir paredzēts ziņojums arī no Vācijas. Nu, jāsaka, mūsu rīcībā nav īpaši daudz laika atbildēm, tāpēc es aicināšu jūs visus izteikties pavisam īsi atbildot uz jautājumiem. Lūdzu, vēstniekungs, vispirms vārds jums. Five minutes. Jūs rīcībā apmēram 5 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Ričardam par jautājumiem un komentāriem. Es domāju, ka šobrīd Mēs nevaram teikt, nogādīsim nu, desmit gadus un redzēsim, kas notiek, un tad vedīsim sarunas. Es esmu diplomāts, esmu sarunu vedējs, un es vēlētos, lai šis konsensus veidotos uh, darba laikā. Kā jau uh, jūs teicāt, mēs eh, ticam visu šīs, šīm vadlīnijām un na nacionālajām programmām, bet mums ir jābalstās uz uh, šiem punktiem un jāvirzās uz priekšu. Es teikšu pavisam skaidri, vairs neizsakoties kā diplomāts, krīze Eiropas Savienībā ir apdraudējis veselu paudzi. Un apvienotajā karalis, ASV arī daudz cilvēku ir palikuši bez mājokļiem, piemēram, un, un šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Nevar būt tā, ka cilvēki paliek bez mājokļiem Latīņa Amerikā un 80. gados mēs zaudējām veselu paudzi. Mēs nevaram atļauties zaudēt vesels paudzes šo jautājumu dēļ. Tie arī ir cilvēktiesība jautājumi. Šulckungs uzdeva ļoti konkrēts jautājums. Es domāju, ka mums ir Eh, jārunā konstruktīvi par šiem jautājumiem. Vīdas aizsardzību, eh, sākotnējo iedzīvotāju tiesības uz eh, šiem resursiem, bet es domāju, ka runa ir par ko vairāk. Mums ir jāraugās uz cilvēktiesībām kā vispārējām tiesībām, bet te mēs runājam par ražošanas aktivitātēm, un kā jau kolēģi, kolēģi teica, uh, Eh, tas viss ir saistāms arī ar zinām piesardzību. Vai mums būtu jārunā par šiem jautājumiem, vai mēs neredīsim zināt, zinām paniku, satraukumu un darba grupā, kurā mēs darbojāmies pagājušajā nedēļā Ženēvā. Pavisam pamatot mums tika teikts, ka tā devētās mīkstās varas instrumenti ir nepietiekami. Asimetrija starp nacionāliem, eh, eh, starptautiskiem uzņēmumiem un valdībām uh, ir pārāk liels, tas viss ir saistīts ar korupciju un, un tā tālāk. Sadarbība un ārpus teritoriālajā pienākuma nav tas, ko mēs uzsveram ar starptautisko režīmu un uzraudzības uh, sistēma būtu viens no veidiem, kā mēs varētu paraudzīties uz savu priekšlikumu saturu un aptvērumu. Uh, uzņēmumi, patērētāji, eh, visi spēlētāji un arī ANO eh, biroji, kas strādā savu mandātu ietvaros, visi tie ir svarīgi spēlētāji, bet tas ir viens no elementiem, pie kuriem mums būs jāstrādā, kas attiecas uz laika ierobežojumiem. Vēlos komentēt to, kas šeit izskanēja. Nekad jau nevar runāt par eh, um, pienācīgu laiku, ja mēs palaižām garām vēsturiskas iespējas. Var pastāstīt uh, no savas pieredzes. ANO un ASV bija pret konvenciju uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Es domāju, ka viņi uh, mainīja savu nostāju pilsēniskās sabiedrības darbības dēļ, tāpat arī uh, citu uh, spēlētāju izdarītās piedienu dēļ. Sarunas uh, ilga vairākus gadus par šo um, īpašo vajadzību deklarāciju. Eiropa to teica, un um, gal galā es ticu, ka pozīcijas ir iespējams mainīt, nostājas ir iespējams mainīt. Mēs runājam par uh, individuālu cilvēku, cilvēku tiesībām, Mēs runājam par konfliktu teritorijām Kongo, mēs runājam par dažādiem strīdīgiem jautājumiem dalībā, dažādās valstīs. Runājot par to Briselē, Ženēvā un Ņujorkā, tas nav tāpat kā runāt par šiem jautājumiem uz vietas, eh, kur cilvēkiem absolūti ir nepieciešams, lai šie jautājumi tiktu risināti ar atbildību, atklātību, dialogu. Uh, Un tāds jau ir arī mūsu mērķis. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Paldies, vēstniekungs, un vēlos piebilst arī, ka šķiet pagājušajā gadā mums bija uzklausīšana par um, tiem cilvēkiem, kas strādā raktuvēs Āfrikā, un tas arī viss bija saistīts ar vietējiem iedzīvotājiem. Un tagad vārds otrā ekspertē, lūdzu. Paldies, priekšsēdēji. Liels paldies arī kolēģim. Paldies arī uh, deputātiem. Vēlos pateikties uh, Hovid kungam, arī Šepkungam par uh, viņa atbalstu, par viņu atbalstu arī um, par debatēm, kas notika Polijā. Tas tiešām bija ļoti svarīgi. Bija ļoti svarīgi uzsākt šīs diskusijas Polijā. Pagājušajā gadā šī iniciatīva bija ļoti būtiska. Vēl jo vairāk vēlos tad ir pateikties. Uh, tieši jums personīgi. Tālāk par polarizāciju. Mēs neesam pret debatēm. Es pilnībā piekrītu kolēģim par to, ka vienalga, cik ilgi mēs runājam par šo līgumu, nu, jo ātrāk sāksim par to runāt, jo ātrāk nonāksim pie rezultāta. Bet uh, es nevēlos nonākt pie tādas situācijas, kur kur mēs nonākam vienkārši tādā strupceļā. Uh, Mēs šeit nerunājam par to, bet vajadzīgs debats vai nē. Nē, mums vajadzētu vienkārši nodrošināt to, ka visām iesaistajām pusēm ir iespēja paust savus argumentus un viedokļus. Ka nevienam šeit netiek nodarīts kāds kaitējums, ka mēs tiešām saprotam, kas tiek likts uz spēles. Vienkārši vēlējos norādīt uz šo piesardzību Un es redzu, jā, ka ir nepieciešams rīkoties, arī runājot par šī ekstraterritorialitāti, pārviet, pārkāpšanu. Es daudz ko esmu izņēmusi arī no manas prezentācijas nebija pietiekama laika. Un tad, kad mēs precizēsim visus šos jautājumus, tad arī būs daudz vieglāk iet tālāk debatēs, arī runāt par citiem jautājumiem. Kas šeit ir svarīgi? Kad mēs koncentrējamies uz jauno līgumu, nevajadzētu aizmirst izglītību un uzņēmēju darbību, apmācību tajā arī informāciju par cilvēktiesībām. Esmu nedaudz skeptiska. Ka Attiecībā uz nacionālajiem rīcību plāniem Polija arī ir norādījis, ka tā ir sākus darbu, bet neko konkrēti mēs tur nesam redzējuši viņu darbā. Es tiešām gribētu zināt, kā zinātu, kāda ir situācija. Varbūt komisija varētu arī norādīt, vai tikai dalībvalsts nāk lējā ar paziņojumiem, vai arī kaut ko konkrēti dara. Paldies! Un tagad mūsu piestaktu no komisijas un EADD. Paldies, mēģināšu izteikties īsi, Millers kundze. Saka. Maybe backwards. So, first the situation on... Tad vispirms par to, ko dara valstis. Mēs arī drīz uh, publicēsim tādu kopsavilkumu ziņojumu, kas sniedz vairāk informācijas, skaidrojums par to, cik tālu esam tikuši, katrs ar savām aktivitātēm darbu. Priekšsēdz uzdev jautājumu par Vāciju. Berlīnē biju pirmdien. Mēs saprotam, kā ar valdības maiņu ir arī tagad jauns šis. Jā, ja, spērts jauns solis un ministri gatavo darbu. Bija arī jādaudz jautājumu par tirdzniecību. Baidos, ka nevaru neko komentēt uh, par sadarbības starp Andoru kungu un Degulhta kungu. Varbūt jūs noteikti zināt, ka kopš šī gada sākuma GSB plus kontekstā ir jauna prasība, ka tiesnesības preferences var tikt atceltas gadījumā, ja tiek identificēti cilvēktiesību pārkāpumi, ja ne, valsts neievēro pamat standārtus, tad viņi var arī jo, tikt izņemt no VPS plus saraksta. Tālāk Ričards uzdev jautājumu par šo starp uh, dienestu grupu, jā, DJ uzņem, uh, uzņēmē darbības ģenerāldirektorāts vada šo grupu, mēs sadarbojamies ar tieslietu ģenerāldirektorātu, mēs uh, nevaram uh, bez tieslietām šeit iztikt bez kolēģiem un viņu ekspertīzes, jo īpaši runājot par Eiropas Savienības kompetencēm, dalībvalsts kompetencēm, jo jautājums ir tiešām ļoti sarežģīts un mums ir nepieciešams uh, arī pamatīga uh, analīze, ekspertīze. Un tālāk pārī uh, ziņā par īstenošanu Eiropas parlamentam, ko mēs darīsim līdz, vāc, uh, līdz vasarai. Uh, Mēs nāksim klajā ar eh, sabiedrības konsultāciju par mūsu stratēģiju, lai raudzītu, kā kā tad mūsu darbu novērtē sabiedrība, kāda trūkuma, kas vēl ir uzlabojums un tā tālāk nāks klajā šo ziņojumu arī Eiropas parlamentā. Un tagad vārds kolēģim. Paldies. Man nekas daudz nav vēl piebilstams. Embrinīdis kungam atbildot. Viņš ir iesaistīts arī ļoti aktīvi ANO pamatprincipu veicināšanā un sadarbojas aktīvi ar visiem mūsu partneriem, tā ir viena lieta. Un tas ir arī mūsu uzdevums veicināt šo principu ievērošanu, īstenošanu vakardien, piemēram, es Noturējām nu, regulāru dialogu ar Meksiku, arī uz cilvēktiesību bija, cilvēktiesības bija viens no jautājumiem, par kuriem runājām, arī veicinām šos principus un uh, informējām par to, ko darām, par ko disku, uh, diskutējam šodien un arī šajā kontekstā. Organizējam specifiskus seminārus par uzņēmēju darbību, cilvēktiesībām ar valstīm, kuras ir ieinteresēts šajā jautājumā. Uh, Mēs arī organizēsim ko līdzīgu arī ar Āfrikas Savienību. Viņi ļoti interesēti. Šā tikšanās varētu notikt gada beigās, un mēs arī domājam šādu sadarbību izvērst ar Ķīnu. Lūk, tādu veidu sadarbību arī mēs izvēršam ar trešajām valstīm. Liels paldies, paldies jums visiem par jūsu lieliskajām prezentācijām. Esmu pārliecināta. Mm ka mums nevajadzētu baidīties no tā, ka nākamajā Eiropas parlamentā vairs netiks skatīts šis jautājums. Nē, es domāju, ka tik daudz vēl ir jādara un um, uh, daudz starptautiskās organizācijas uh, strādā Eiropas Savienībā. Mēs noteikti turpināsim šo darbu īsi. Arī pakavēšos pie Richard Howard minētās vēstules, ko viņš ieteica. Es domāju, jūs ideja ir lieliska nosūtīt vēstuli. Uh, uz tātad, um, ārlietu dienestu un arī uz uh, uh, Ženēvas padomu un norādīt to, kā mēs vēlamies arī šīs konsultācijas uh, attiecībā uz ANO konvenciju par cilvēktiesībām un lai debatēs nebūtu šīs jautājuma polarizācija. To vajadzētu skaidri norādīt tekstā, vēstulēm un ir jāatzīst arī Ragikunga darbs. Lūk, ar šo pielieku punktu šai uzklausīšanai, un tūlīt pat mums ir jāpārlec uz nākamu darbkārtības punktu viedokļu apmaiņu par cilvēku tiesības augu Meksikā. Thank you. May I ask also our guests to speak? Es gribētu aicināt arī uh, mūsu viesus, kas izteiksies par Meksikas jautājumiem, nāk šeit apsēsties pie prezidija galda.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 Gribētu aicināt visus uh, ievērot klusumu zālē. Ja jūs um, gribat runāt, tad uh, lūdzu iet ārpus no šīs tāpas. Mēs dzirdējām, ka ir uh, notikušas arī konsultācijas par uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām ar Meksiku. Šķiet, ka šī nedēļa ir ļoti svarīga nedēļa Meksikā, ja runa par cilvēktiesībām. Šķiet, ka pirmdien bija uh, Eh, pilsoniskās sabiedrības seminārs, ko organizēja EADD, un tur piedalījās gan Eiropas, gan Meksikas NVO. Vakar bija Eiropas Savienības un Meksikas cilvēktiesību dialogs, kur uh, bija arī ieradies Meksikas eh, vice uh, ministru priekšādātājs cilvēktiesību jaunājumos. Tāpat arī ir paredzēta cilvēktiesību padome Ženēvā, kur tiks apspriestas uh, Eh, apspriesta situācija Meksikā 2013. gadā. Bez tam eh, mūsu parlamenta ārlietu komiteja ir nolēmusi nosūtīt delegāciju uz Meksiku, kas arī notiks nākamnedēļ no 23. līdz 25. martam. Tāpēc es uzskatu, ka ir pienācis īstais laiks arī šeit mūsu cilvēktiesību apakškomitejā spriest par cilvēktiesību jautājumiem Meksikā. Agrāk mēs Ļoti bieži spriedām par šādiem jautājumiem. Šodien pie mums ir ieradušies trīs Meksikas NVO pārstāvji. Viņi arī piedalījās pilsoniskās sabiedrības seminārā šeit Briselē, ja es pareizi sapratu. Tātad pie mums ir ieradies Daniels Žulois, viņš ir no Meksikas komisijas uh, cilvēktiesību aizsardzībai, viņš runās par drošību, cilvēktirdzniecību, organizēto noziedzību un sniegs mums aktuālāko informāciju par Eiropas Savienības un Meksikas globālo vienošanos. Tāpat pie mums ir ieradusies Marija Luisa Aguilera Rodrigesa, viņa ir no Monton, Montanas Tlačinolanas cilvēktiesību centrā, un viņi runās par uzņēmē darbības un cilvēktiesību mm, attiecībām. Un tāpat arī Zulma Mendeza no Um, sieviešu sarkanā tīkla no Horisas pilsētas, un viņi runās arī par sieviešu un cilvēktiesību jautājumiem. Tāpat arī e, Eiropas ārējās darbības dienesta pārstāv Grossa kungs. Viņš uh, arī izteiksies par šiem jautājumiem. Sāksim ar uh, Daniela Žaloja kungu, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Godājumie cilvēktiesību apakškomitejas locekļi. Mēs esam ārkārtīgi pagodināti par šo iespēju izteikties jūsu komitejas sanāksmē par ļoti smago cilvēktiesību situāciju, ar kuru pašlaik saskaramies mūsu valstī Meksikā. Kā jau jūs minējāt, pavisam nesen šajās dienās mums bija augsta līmeņā politiskais dialogs cilvēktiesību jomā starp Eiropas Savienību un Meksiku. Tāpat arī piedalījāmies pilsoniskās sabiedrības organizāciju seminārā. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai atzītu panākto progresu, gatavojoties šāda veida pasākumiem. Šogad eh, Eiropas iestādes ir ņēmušas vērā rekomendācijas, ko pilsoniskā sabiedrība izvirzīja 2012. gadā. Tas nozīmē, ka ir notikusi labāka koordinācija un šīs rekomendācijas ir labāk īstenotas. Taču mēs atzīstam, ka vēl ar vien um, vajadzētu uzlabot pilsonisko līdzdalību un Eiropas parlaments šeit varētu spēlēt nozīmīgu lomu. Uh, Kā jūs zināt, iepriekšējos gados Meksika ir piedzīvojusi humanitāro krīzi, tāpēc, ka notiek tā saucamais karš pret uh, narkotiku tirdzniecību. Drošības politika ir izvirzījusi drošību virs cilvēktiesībām kā galveno prioritāti. Uh, 2012. gada decembrī valdība federālajā līmenī nolēma īstenot šo stratēģiju balstoties uz militarizāciju un spēka pielietošanu. Bruņoto spēku līdzdalība sabiedrības drošības nodrošināšanā ir ievērojami palielinājusies, un eh, bruņoties spēki nav ņēmuši vērā rekomendācijas, kas ir izteiktas daudzos cilvēktiesību mehānismos, proti eh, policijas pienākums ir jāveic civilām iestādēm. Tāpat arī narkotiku tirdzniecība netiek pietiekami apkarota. Eh, šie aizliegumi ir negatīvi ietekmējuši tūkstošiem cilvēku dzīvi visā pasaulē. Tāpat arī tiek apdraudētas cilvēktiesības un tiesiskums. Pārkāpumu skaits ir ievērojami pieaudzis, cilvēktiesības tiek sistemātiski un vispārēji pārkāptas. Vardarbība nozīmē to, ka 100 tūkstoši cilvēku ir nogalināti, 150 tūkstoši ir pārvietoti un vairāk nekā 25 tūkstoši ir pazuduši pagājušo sešu gadu laikā. Bez tam esam pieredzējuši, ka uh, spīdzināšanas gadījumu skaits ir palielinājies pat 500 uh, uh, reizes. Vienu gadu pēc eh, federālās valdības nomaiņas eh, drošības stratēģija nav pārāk mainījusies. Saskaņā ar Nacionālo cilvēktiesību komisiju pirmajā gadā mēs pieredzējām 938 sūdzības par cilvēktiesību pārkāpumiem, ko ir izdarījuši bruņoties spēki. Pašlaik bruņoties spēki vēl ir viena nodrošina policijas pienākumus tātad nodrošina sabiedrības drošību un e, netiek ņemtas vērā cilvēktiesību rekomendācijas drošības stratēģijas ietvaros. Bez tam militārā jurisdikcija turpina strādāt tādā veidā, ka par noziegumiem uh, vispār neviens netiek sodīts. Starp Amerikas cilvēktiesību tiesa vēl ar vien netiek uh, izmantota. Uh, Spīdzināšana tiek izmantota, lai iegūtu pierādījumus, un tiesneši šos pierādījumus akceptē. Neesam arī pieredzējuši nekādu ievērojumu progresu atbildīgo apsūdzēšanā. Līdz ar to trūkst autonomijas un trūkst arī neatkarības to ekspertu vidū, kuriem vajadzētu uh, piemērot Stambulas protokolu. Spīdzināšana Meksikā ļoti reti, kad tiek sodīta. Nesodāmība turpinās. Kopš 2006. gada tikai 12 cilvēki ir eh, sodīti par spīdzināšanas noziegumu. Piespiedu pazušana Meksikā ir ievērojami pieaugusi kopš 2006. gada, kopš sākās pašreizējais krusta karš pret narkotikām, un šīs pazušanas attiecas uz ārkārtīgi daudziem un atšķirīgiem cilvēkiem dažādos sabiedrības slāņos pilnīgi nevainīgi cilvēki pazūd pēc tam, kad viņus apsūdz par to, ka viņi it kā piedarot eh, noziedzīgiem grupējumiem. Kaut arī nevaram paļauties uz oficiālo statistiku, valdība ir atklājusi, ka 2013. gada sākumā 26 tūkstoši cilvēku bija pazuduši, un mēs nezinām, cik cilvēki ir pazuduši piespiedu kārtā, iesaistoties valsts aģentūrām Katru reizi, kad eh, tiek uh, runāts par šādiem piespiedu gadījumiem, varas iestādēm ir pienākums veikt izmeklēšanu. Karš pret uh, narkotikām nozīmē to, ka tiek uh, ieviesti dažādi izņēmumi, un līdz ar to cilvēktiesību pārkāpumi kļūst arvien biežāki. Valsts ir centusies apkopot savus spēkus, lai cīnītos pret terorismu, taču tas nozīmē, ka tiek izveidota uh, E, juridiska sistēma ar krimināltiesībām. E, Meksika cenšas izmantot patvaļīgas aizturēšanas e, iespējas, un šāda aizturēšana var ilgt pat 80 dienas bez jebkādām uh, apsūdzībām vai izmeklēšanām. Un vairākos starptautiskos cilvēktiesību mehānismos tiek aicināt šādu praksi likvidēt. Starp 2008. gada janvāri un 2012. gada oktobri uh, 8595 cilvēki cieta no šādas patvaļīgas aizturēšanas, kaut arī tikai 3,2% no šiem cilvēkiem tika nu, sodīti. Aizliegumu politika pret narkotikām, diemžēl, nav nesusi nekādus rezultātus, un gluži pretēji tā ir radījusi ārkārtīgi negatīvas sekas attiecībās cilvēktiesībām un arī uz tiesiskumu. Saskaroties ar šādu situāciju, kas arvien pasliktinās, un no kā cieš gan sabiedrība, gan a, individi, ir a, prioritāri mainīt pašreizējo stratēģiju un vajadzētu veidot tādu stratēģiju, kas nodrošinātu cilvēku veselību un cilvēktiesību aizsardzību. Mēs Meksikas varas iestādēm un arī Eiropas Savienībai esam snieguši dažādas rekomendācijas, kas ļauta mums meklēt jaunus risinājumus pašreizējā narkotiku politikā, jo īpaši, ja ir runa par drošības stratēģiju organizētās noziedzības apkarošanā. Daudzpusējā līmenī Meksika un Eiropas Savienība var sadarboties, lai nodrošinātu paradigmas maiņu. Ir jāņem vērā pozitīvā pieredze, kāda ir bijusi Eiropas valstīm, piemēram, ja runa par eh, kāru pret terorismu. Iekšlietu līmenī Meksikai vajadzētu turpināt stiprināt savas institūcijas, lai nodrošinātu, ka smagie cilvēktiesību pārkāpumi tiktu izmeklēti. Ir arī citas prioritāras aktivitātes, piemēram, ir jānodrošina profesionāla iestāde, kas īstenotu Stambulas protokolu neatkarīgā un uh, objektīvā veidā. Tāpat arī ir vajadzīgi starp iestāžu mehānismi, kas ļautu meklēt pazudušos cilvēkus. Mēs rekomendējam, lai šāda veida mehānismi tiktu izveidoti pēc iespējas ātrāk. Meksikas valstī vajadzētu arī pēc iespējas ātrāk apstiprināt reformu par militāro tieslietu kodeksu, tā lai nodrošinātu, ka karavīru veiktie noziegumi tiktu sodīti un lai tos izmeklētu civilas iestādes. Eiropas parlamenta iesaistīšanās Meksikas situācijas izvērtēšanā ir bijusi izšķiroša, lai pievērst uzmanību šai šausminošajai situācijai, ko piedzīvo miljoniem cilvēku. Tāpat arī tas var ietekmēt politisko diskursu Meksikā. Mēs ļoti augstu novērtējam apakškomitejas vizīti 2011. gadā Meksikā. Mēs uzskatām, ka šai vizītē bija ļoti pozitīva ietekme lai vērstos pret uh, pilsoniskās sabiedrības militarizāciju uh, valstī. Mēs gribētu arī aicināt, lai vadlīnijas pār cilvēktiesību aktīvistiem tiktu pilnībā īstenotas, jo šīs vadlīnijas patiešām palīdz apdraudētiem indivīdiem. Attiecībā uz cilvēktiesībām Meksikā mēs redzam, kā Eiropas iestāžu atbalsts un aizsardzība var nodrošināt reāls izmaiņas Meksikā. Tātad mēs varam aizstāvēt gan cilvēktiesību aizstāvis, gan arī ietekmēt uh, tiesību aktu izmaiņas. Mēs patiešām paļaujamies uz jūsu turpmāko atbalstu. Lielas paldies! Čoloja kungs, liels paldies arī par to, ka pasāstījāt, ko var paveikt dažādi instrumenti, ja tie tiek patiešām īstenoti. Es aizmirsu pieminēt arī Meksikas vēstniecības pārstāvis, kas ir ieradušies pie mums. Beldens kungs un Mičis, Mičis Zakī kundze. Jūs noteikti zināsiet, ka cilvēktiesību komitejā mums ir dažādi nosacījumi un noteikumi. Pašā debaša beigās es jums īsi došu vārdu, ja jūs vēlēsieties mums ko teikt. Tagad Luisa Aguilera Rodrigesa. Paldies! Abrir el espacio de diálogo. Es arī gribētu pateikties Eh, par to, ka devāt mums iespēju piedalīties šajā dialogā. Kā jau mēs tikko dzirdējām, mēs, es strādāju eh, cilvēktiesību centrā, kas atrodas Meksikas eh, dienvidos, un es gribētu pastāstīt par savu pieredzi šajā darbā un par to, kā tieši tas izpaužas manā štatā, bet, protams, ka tāda pati situācija arī daudzās citos štatos. Šis štats ir ļoti nabadzīgs, un starp Amerikas tiesa ir teikusi, ka ir vērojami ļoti daudzi cilvēktiesību pārkāpumi šeit, un, protams, šo situāciju pasliktina arī vispārējā vardarbīgā situācija valstī. No institucionālās skatu punktā mēs redzam, ka nav pietiekami daudz mehānismu, kas aizsargātu vietējos iedzīvotājus ir valstu un nevalstu spēlētāji, kas cenšas izmantot eh, dabas resursus, kas ir pieejami valstī, un šeit netiek nodrošināta nekāda aizsardzība. Mēs un arī citas organizācijas redzam, ka šī situācija atkārtojas arī daudzās citās vietās valstī. Pēdējo gadu gaitā mēs redzam, ka transnacionāls un Meksikas, transnacionāli un Meksikas uzņēmumi ar valdības atbalstu ir nodrošinājuši, ka cilvēki vairs nevar sniegt savu viedokli publisku konsultāciju ietveros. Tas nozīmē, ka cilvēki nespēja piedalīties lēmumu pieņemšanā attiecībā uz dabas resursu ieguvi. Mums ir pieņemti tiesību akti, un tajos, protams, vajadzētu iekļaut arī cilvēktiesību jautājumus. Viena no smagākajām problēmām ir tieši ieguves rūpniecībā. Šeit, kur notiek dažādu derīgo izraktiņu ieguve, eh, nenotiek konsultācijas ar vietējiem iedzīvotājiem. Meksikā 55% no zemes jau tiek izmantoti ieguves industrijā, un tas ir eh, noticis eh, laikā no 2002. līdz 2010, 2012. gadam. Manā reģionā ļoti liela teritorija tiek izmantota, un tas attiecas arī uz vietējiem iedzīvotājiem. Ir notikuši dažādi sociāli konflikti, un arī citās eh, teritorijās ir bijusi līdzīga situācija, piemēram, ja runa par vēja, energostaciju izveidi, hidroelektrostacijām, mm, transgēnu graudaugu audzēšanu. Tas attiecas galvenokārt uz lauku apvidiem. Mūsu priešakumus ir atbalstījušas pašvaldības un arī e, CECOP organizācija. Mūsu reģionā mums ir bijuši pieci pozitīvi spriedumi pret jaunu uzņēmumu izveidi. Ir ļoti svarīgi nodrošināt tiesisko noteiktību, lai zinātu, kas notiek ar uh, zemi. Valsts elektrokomisija vēlējās īstenot jaunus elektroprojektus. Eksploatācija de recursos naturales en Mexico. También... Tas attiecas uz cilvēkiem, kas tiek pārvietoti, tāpat uh, ir jādomā arī par citu lietām, uh, lietām, kas saistās ar dabas resursu ieguvi Meksikā. Visos valdības līmeņos ir jūtama skaidra iesaiste šo jauno projektu virzīšanā uz priekšu. Nav nekādu mehānismu, kas ļautu vietējiem iedzīvotājiem gūt labumu no šādiem jauniem projektiem. Tāpat arī nestāv, nepastāv nekādi mehānismi, kas ļautu cīnīties pret vidē nodarīto kaitējumu. Vietējās kopienas kalnu apvidos ļoti smagi strādā pie tā, lai, un tas ir noticis pēdējo 50 gadu, lai vērsos pret šādiem uzņēmumiem. Tāpat arī tās cīnās pret šo uzņēmumu pieļautajiem pārkāpumiem. Pakāpeniski šīs kopienas ir guvušas uh, lielāku pārsvaru un ir izvirzītas arī starptautiskas rekomendācijas. Taču ir ārkārtīgi grūti šiem individiem aizsargāt savas tiesības, un uh, šīs grupas ir ļoti apdraudētas. Meksikas valsts nav spējusi nodrošināt šo grupu un cilvēku uh, drošību un nav ieviest arī nekādi pasākumi šo cilvēku aizsardzībai. Esam pieredzējuši ārkārtīgi daudz problēmu, ko rada šādas sociālas kustības. Ir jāizmanto arī nekonvencionāls metodes cīņai par cilvēktiesību nodrošināšanu. Uh, Par to ir runāts jau daudzās citās sanāksmēs, tāpēc šoreiz šajos jautājumos neiedziļināšos. Kā Daniels jau norādīja, semināri ietveros notika diskusijas starp Eiropas un Meksikas varas iestādēm. Galvenokārt šajās diskusijās tika pievērsta uzmanība atbildībai un tam, kā nodrošināt, lai cilvēku tiesības tiktu pasargātas Meksikā. Uh, bet vienlaicīgi ir jādomā arī par Eiropu, ja ir iesaistīti Eiropas uzņēmumi. Es gribētu pieminēt arī to, ka ir tiek pārskatīta vienošanās starp Eiropas Savienību un Meksiku. Šeit vajadzētu izvērtēt investīciju ietekmi uz cilvēktiesībām. Piemēram, Šeit ir jāizskata dažādi vardarbības gadījumi un cilvēktiesību pārkāpumi. Mums ir vajadzētu iesaistīt arī eh, cilvēktiesību komiteju. Ja runa par uzņēmumiem, kas darbojas Meksikā, tad Eiropas Savienībā vajadzētu apturēt finansējumu sniegšanu šiem uzņēmumiem, ja tie ir iesaistīti cilvēktiesību pārkāpumos vajadzētu izmantot arī Eiropas jurisdikciju, lai vērstos pret cilvēktiesību pārkāpumiem, ko Meksikas teritorijā ir veikuši Eiropas uzņēmumi. Ir svarīgi virzēties uz priekšu, izmantot stimulus, ko ir nodrošinājusi Eiropas komisija un parlaments, lai pārliecinātos, ka mūsu nacionālajie plāni tiek īstenoti eh, korporatīvās sociālās atbildības jomā. Paldies! Lielas paldies Rodrīgas kundzei, un tagad mēs uzklausīsim uh, Zomas Mendes kundzi. Muchas gracias. Eh, bueno. Lielas paldies priekšsēdētāji, labdien visiem, dāmas un kungi. Arī es pateicos uh, par to, ka uzņemat mūsu, uh, mūsu vizītes ietvaros, tad mēs piedalījāmies seminārā, kas veltīts cilvēktiesību jautājumiem starp Eiropas Savienību un Meksiku. Šorīt es vēlētos runāt par kādu jautājumu, kas mums šķiet īpaši svarīgi, eh, proti eh, vēršanās pret eh, dzimumu pārstāvjiem. Vēlos teikt, ka eh, Meksikā mēs jau 20 gadu eh, cīnāmies par eh, sieviešu tiesībām un pret vārdarbību pret sievietēm. Šīs cīņas laikā mums nav klājies nemaz tik viegli, jo īpaši pēdējo gadu laikā, kur mēs esam piedzīvojuši vārdarbības pieņemšanos spēkā, tieši tās vārdarbības, kur notiek vēršanās pret sievietēm un bērniem. Mm Tātad eh, vēršanās pret noteikti dzimumu pārstāvjiem eh, ir kultūra, kas eh, balstās uz patriarchālu tradīciju, un militarizācija ir tikai veicinājusi šīs tendences pieņemšanos spēkā. Tas galvenokārt notiek nu, attiecībā uz sievietēm, un šī vardarbība atkārtojas, tā turpinās un tā tiek akceptēta arī sabiedrībā. Meksikā ir diezgan plašs juridiskais ietvers gan uh, štatu uh, ietvaros, gan arī federālā līmenī. Meksika ir pieņēmusi un ratificējusi arī vairākas starptautiskās konvencijas, lai vērstos pret diskrimināciju un vardarbību pret sievietēm un meitenēm bet uh, likumdošanas trūkumi un tāpat arī koordinācijas trūkumi dažādo iestiešu starpā un nepieciešams finansējums, uh, lai veicinātu šo juridiskā ietvaru īstenošanu, nav ļāvus pietiekami īstenot šos pasākums. Trūkumi likumdošanā, ar kur mums būtu jāsaņem nepieciešamā, nepieciešamais atbalsts, un šie trūkumi uh, novad pie nesodāmības un, piemēram, Godahā ir konstatēts, ka eh, vardarbība ir pieņēmusies spēkā par, pieņemsies, eh, palielināsies par 300 eh, procentiem. Šī valsts štatā Apmēram 27 sievietes jau ir tikušas nogalināts šā gada laikā, un laika posmā no 93. gada līdz 2014. gadam tikušas nogalināts 2200 sievietes. Runājot par sieviešu pazušanu, tad te mūsu rīcībā nav pietiekami precīzu datu, bet mēs eh, zinām, ka ir milzīgi trūkumi preventīvajos pasākumos, un līdz ar to netiek risināts problēmas, kas ir saistīts ar cilvēku tirzniecību. Dialogi ietvaros, kur mēs īstenojām kopā ar mūsu uh, partneriem Eiropas Savienībā pirmdien, mēs varējām konstatēt, ka pret sīvietēm un meitenēm vērstā vardarbība ir uh, satraucošs jautājums arī mūsu kolēģiem Eiropā. Vardarbība pret sīvietēm ir vērojama visā pasaulē, un mēs no tās ciešām tieši tāpēc, ka mēs esam sievietes. Cienījamie deputāti, dāmas un kungi, mēs uzskatām, ka jūs varat dot savu pienesumu, lai mainītu šo situāciju un tendenci, tāpēc mēs vēlētos izmantot šo iespēju un nākt klajā uh, ar dažiem aicinājumiem un ierosinājumiem par to, kā varētu uzlabot meksikāņu sieviešu situāciju, bet arī sieviešu situāciju Eiropas Savienībā. Ir nepieciešams izvērtēšanas kontrolas mehānisms, lai izvērtot to, kā tiek īstenot starptautiskās konvencijas par vēršanos pret vardarbību pret sievietēm. Mēs vēlētos aicināt jūs arī īstenot ārkārtas rezolūciju. Um, punktus attiecībā uz Meksiku un arī Latīņu Ameriku kopumā, ko pieņēmus Eirolat. Pateicoties pietiekamiem resursiem un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanai mums izdosies vērsties pret vārdarbību pret sievietēm. Tas ir jā, šie jautājumi jārisina arī divpusējos sarunu ietvaros starp Eiropas Savienību un Meksiku un starp Eiropas Savienību un Latīņu Ameriku. Īpaši svarīgi ir turpināt semināru par cilvēktiesībām, kurā mēs piedalījāmies šo pirmdienu, lai nodrošinātu to, ka vardarbība pret sievietēm un meitenēm, kas ir kopīga problēma gan Eiropas Savienībā, gan Latviņamerikā tiktu izskausta. Mums ir jāņem vērā arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvu pieredze šīs sadarbības ietveros. Uh, Eiropas eh, Savienība Horas pilsētā eh, īsteno īpašu iniciatīvu, lai nodrošinātu uh, lielāku drošību sievietēm. Mēs uzskatām, ka šāda veida projekti varētu palīdzēt uh, palielināt uh, mūsu kapacitāti un ir ārkārtīgi nozīmīgi arī strādāt kopā iesaistot uh, politiķus. Mēs ceram, ka sniegtais atbalsts turpināsies arī tālāk. Ir nepieciešams izglītot tos cilvēkus, kas strādā ar sīvētēm upuriem, gan veselības aprūpas jomā, gan sociālajos dienestos, tāpat ir jāapmāca arī tiesu pārstāvji, lai uh, šis aspekts tiktu ņemts vērā uh, sagatavojot eh, ties, tiesvedības procesu. Mums ir jāvēršas pret vardarbību arī mājās un jāatbalsta eh, Stambuls eh, ratificēšanu. Mēs zinām, ka ir jautājumi, kur ir jāatrisina arī Meksikas valdībai, bet mēs vēlētos aicināt jūsu parlamentu sūtīt uh, skaidru signālu par labu mūsu prasībai uh, Um, Meksikas valdībai, lai protokols par izmeklēšanu seksuālas vardarbības gadījumā um, tiktu ņemts vērā starptautiskās um, cilvēku tiesību tiesas, tiesvedības procesā Kampo Algunero Gonzāles un citi pret Valentīnu Rosendo un citās lietās. Uh, Tāpat ir jānostiprina arī eh, cilvēktiesība aizstāvi loma. 2013. gadā ir tikuši, tikuši īstenot 242 uzbrukumi cilvēktiesība aizstāvjiem. Tas ir ļoti satraucošs jautājums. 90% um, gadījumu ir pilnīgi nesodāmība. Un mēs vēlamies, lai Meksika pil pilnībā īstenotu aizsardzības mehānismu žurnālistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem. Un mēs aicinām arī šo cilvēktiesību apakškomiteju aicināt parlamentu un Eiropas Savienības dalībvalstis turpināt īstenot Eiropas Savienības vadlīnijas par cilvēktiesību aizsardzību, īpaši uzsvar liekot uz eh, cilvēkiem, kas aizstāv eh, attiecīgās kopienas Mēs uzskatām arī, ka eh, šīs te īpašais aspekts vardarbība pret sievietēm ir jāiestrādā arī vadlīnijās, lai mēs saprastu, kāds ir šis īpašais risks, kuram tiek pakļauts sievietes un meitenes, un lai tiktu īstenoti aizsardzības pasākumi. Mēs tāpat arī uzskatām, ka ir vietā atgādināt par Eiropas Savienības direktīvu par vardarbību pret sievietēm. Uh, un ir jāatgan arī par cīņu pret visu veidu diskrimināciju pret sievietēm. Mēs saprotam, ka mūsu prasību saraksts ir ārkārtīgi garš, bet arī mūsu cīņa ilgst jau diezgan ilgi, un mēs vēlamies progresēt un virzīties uz priekšu, lai sasniegtu savu mērķi. Paldies par uzmanību! Liels paldies Mendes kundzei un liels paldies jums visām trim par precīzajiem ierosinājumiem un prasībām Eiropas Savienības institūcijām par to, ko mēs varam darīt, lai nostiprinātu jūsu cīņu par cilvēktiesību aizsardzību. Tagad uzklausīsim Grosu kungu, kas ir atbildīgais EADD dienestā par Centrāla Amerikas valstīm. Tātad, Groskungs, varbūt jūs varētu mūs informēt, par kuriem jautājumiem ir ticis runāts Um, cilvēktiesību dialogu ietvaros ar Meksikas ārlietu ministra vietnieku. Liels paldies, tieši to es grasījos arī darīt. Tātad liels paldies. Es varbūt iesākumā vēlētos iepazīstināt jūs ar tiem jautājumiem, par kuriem mēs diskutējām. Un mūsu kolēģi no Meksikas, mūsu draugi no Meksikas vēstniecības noteikti dalīsies iespaidos par to, kā šīs diskusējas noritēja. Tātad tas bija ceturtais cilvēks, kas ir dialogs ar Meksiku, kur organizēja īpašais pārstāvis Lambrinīdis kungs un Meksikas ministru vietnieki, tātad bija ārlietu ministra vietnieks Lomis Lobredo un, un tāpat iekšlietu ministra vietnieks Līlimons. Tātad viņām divi pārstāvēja Meksikas pusi. Mums bija ļoti dziļa un plaša viedokļu apmaiņa, kas mums uh, palīdzēja nostiprināt mūsu kopīgo nostāju un kopīgās vērtības, kas ir balstītas uz spēcīgām attiecībām. Mēs jau īpaši uh, runājām par jautājumiem, kas ir daudzpusējā darba kārtībā, cilvēktiesība padome, un runājam jau īpaši par UBR. Mēs devām arī rekomendācijas par to, kas notiks tālāk. Mēs runājam arī par nāves sodu, par Eiropas Savienības prioritātēm, proti, piemēram, Baltkrievī, tāpat e, bērni, cilvēki ar īpašām vajadzībām. Un mēs runājam par to, kā mēs varētu nostiprināt savu eh, sadarbību un apmaiņu Ņujorkā un Ženēvā ANO eh, cilvēktiesību fórumu ietvaros. Runājām par neseko, neseno notikumu attīstību, jo īpaši eh, ASV cilvēktiesības sistēmā un attīstības mēģus uh, laika posmām pēc 2015. gada labas pārvaldības uh, aspekti, kas uh, tiktu iestrādāti jaunajos attīstības mērķos. Divpusējie jautājumi, ar kuriem zināmā mērā iepazīstināja jau pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Tātad bija šie jautājumi, kas saistīti ar um, dzimumu. Mēs eh, iepazīstinājām ar neseno pētījumu pār vardarbību pret sievietēm Eiropas Savienībā. Mēs runājām par uzņēmēju darbību un cilvēku tiesībām, par ANO vadlīniju īstenošanu. Saņemam arī komentārus no dalībvalstīm, kuras iepazīstināja ar savu pieredzi darbā pie nacionālajiem plāniem. Mēs runājām arī par cilvēktiesībām un to saistību ar cīņu pret organizēto noziedzību un terorismu. Cilvēktiesība aizstāvi um, desmitā gada diena um, ANO vadlīnijām, tāpat arī nesikņā nesenā notikuma attiecībās starp Eiropas Savienību un Meksiku. Mēs runājām par ietvaru lēmumu um, ciņai pret eh, ksenofobiju un diskrimināciju, kas tika publiskot janvārī, un mēs runājām arī par Eiropas Savienības jauno ietvaru, lai nostiprinātu likumu vāru. Tātad runa ir par komisijas pagājušajā nedēļā pieņemto komunikē. Mēs, eh, mums izdevās arī izvērtēt Eiropas Savienības un Meksikas eh, sadarbību divpusējo instrumentu kontekstā. Domāju, ka svarīgi ir uzsvērt, ka sniedzam atbalstu eh, cilvēktiesību institūcijām un pilsoniskajai sabiedrībai. Šobrīd tiek īstenot projektu kopumā par apmēram 12 miljoniem eiro. Vēlos izmantot iespēju un atgādināt, ka pret noteikti dzimumu vērsta vārdarbība ir viens no eh, mūsu svarīgākajiem jautājumiem, un šobrīd ir tieši 13 projekti, eh, kuros galvenā uzmanība pievērš šim aspektam. Varbūt daži vārdi par neseno vienošanos, ko pieminēja divi runātāji. Kā jūs zinat, mums ir vienošanās, kas tika panākta 2000. gadā. Mēs to devējam par vispārējo vienošanos. Te bija sadaļa par politisko dialogu un sadarbību ar cilvēktiesību klauzulu. Un tāpat arī eh, klauzulu par pienākumu izpildi. Šobrīd mēs apsveram, vai mums ir pietiekami daudz aptvērumu, lai modernizētu šo līgumu. Un, protams, ka šī cilvēktiesība klauzula tiktu paturēta un iespējams pat paplašināta. Mums noteikti būs diskusijas ar Meksikas pārstāvjiem par šo aspektu, tāpat arī, kas attiecas uz šo izvērtēšanas mehānismu. Mums ir cilvēktiesība dialogs Un es domāju, ka pašreizējais, eh, pašreizējā sistēma ir ļoti labi attīstīta. Un visbeidzot, es vēlētos pateikties pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par viņu dalību seminārā. Domāju, ka tā bija lieliska, tas bija lielisks notikums, jo īpaši otrā daļa seminārā. Cik es saprotu no kolēģiem cilvēktiesību ģenerāla direktorātā, tad uh, Tas liek pamatus uh, labās prakses izmantošanai cilvēktiesību dialogā ar citām valstīm. Tātad mēs noteikti aicināsim pilsoniskās sabiedrības pārstāvis nākt klajā ar rekomendācijām dialoga sākuma posmā, lai mums būtu šāds um, tiešs pienesums. Kā jau teicu, mūsu darbs noritēja ļoti veiksmīgi. Visas puses bija ļoti uh, labi pārstāvēts gan no Eiropas Savienības, gan no Meksikas puses, un mēs saņēmām lieliskas rekomendācijas gan Eiropas Savienībai, gan Meksikai. Tātad kopumā var teikt, ka tās bija veiksmīgas divas darba dienas, un es ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies! Paldies! Un tagad vārds deputātiem. Andrikins kundze. Viņi ir arī Eiropas Savienības un Meksikas starpparlamentu delegācijas dalībnieci. Viņi dosies Meksikā nākamnedēļ. Liels paldies! Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, es piedalījos apakškomitejas delegācijā, kas 2011. gadā devās uz Meksiku. Protams, es atceros arī mūsu sanāksmes ar cilvēku tiesību pārstāvjiem, ar žurnālistiem NVO. Uh, Šīs tikšanās bija tiešām ļoti liederīgas un informatīvas. Šo svētdienas arī došos uz Meksiku kā daļa no AFED delegācijas, un es vēlos pateikties mūsu vieslektoriem, kas ir ieradušies no tik tāls valsts, lai mūs uzrunātu. Kad mēs runājam par cilvēku tiesībām Meksikā, tad ir vesels saraksts ar jautājumiem, tēmām, kas uh, Mm, kļūst aktuāli, tad, kad runā par Meksiku. Tieslietas, cietuma reforma, piespie cilvēku pazušana, pārkāpš eh, cilvēkties, eh, cilvēktiesības, sieviešu tiesību, pamatiedzīvotāju tiesību pārkāpums, pārkāpumi un tā tālāk tā joprojām. Eh, Vieslektora runā par dažiem no šīm jautājumiem, tēmām, kas man pārsteidz, kad es jūs uzklausīju, ka neviens nerunāja no jums. Uh, Un arī neviens no jums neminēja jaunos likums, kas ir min, m, mm, pieņemti Meksikā, kopš ir stājies, spēk, eh, stājies amatā jaunais prezidents. Man bija arī prieks eh, tikties ar eh, ministru vietniekiem, kas ir Briselē šonedēļ. Viņi minēja vairākus jaunos likumus un arī, protams, šo likumu īstenošanu un piemēra, piemērošana noteikti vēl aizņem savu laiku arī līkums par izglītību, par upuriem un tā tālāk tā joprojām. Ko es gribētu dzirdēt no jums? Jūs minējāt problēmas, bet es gribētu zināt, ko dara valdība, vai jūs redzat konkrēti kādu progresu, e, ka tiek piemērot šī cilvēktiesība programmas stratēģija, jo īpaši kopš brīža, kad stājies amatā jaunais prezidents. Iespējams, ka nav tikai negatīvi skaitļi, bet ka ir arī kādi ļoti iedrošinoši soļi, kas ir spērti Meksikā. Arī runājot par pamatiedzīvotāju tiesībām, vai šīs konsultācijas ir obligātas pirms tiek uzsākts kāds attīstības projekts valstī. Mums arī par šo bija diskusijas, bet tiešām ļoti liederīgas. Liels paldies Andrikienas kundzei, Irkasi kundze, kas arī piedalās Eiropas Savienības Meksikas tāra parlamenta delegācijā. Liels paldies! Es arī tiešām vēlētos komentēt par nesenajiem notikumiem. Vai jūs redzat, vai ir kādas izmaiņas pozitīvā vai negatīvā virzienā. Kopš uh, stājies amatā jaunais prezidents Meksikā. Esmu bijis vairākas reizes Meksikā. Lielākoties esmu devusies reaģētu arī uz uh, viņu un uz ļoti tādiem um, uh, skandaloziem noziegumiem. Daudz dzirdēts ir par noziegumiem pret sievietēm. Situācija ir ļoti sarežģīta. Arī migrantiem, kuri uh, caur Meksiku vēlas nokļūt ASV. Pagājušajā mēnesī, kad notika uh, kongress, Mēs arī uzzinājām, ka mm, likumdošana attīstās ļoti pozitīvi. Arī kolēģi jau minēja vairākus likums, kas ir nesen pieņemti. NVO arī, kurš strādā ar cilvēktiesību jautājumiem, ļoti optimistiski raudzā, raugās uz jauno likumu par cilvēku tiesību. Um, aktīvistu aizsardzību. Es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli, vai esat redzējuši, novērojuši kādas pozitīvas izmaiņas. Uh, Paldies, Svēbers kundze, kas arī ir šīs delegācijas uh, locekle. Liels paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlos pateikties visiem uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kas šodien ir ieradušies ar ļoti lielu uzmanību uzklausīju jūsu ziņojumus un arī ļoti cieši sekoju uh, um, pilsoniskās sabiedrības uh, organizāciju darbībai. Man ir jautājums par uh, tiesnešu lomu un pilnvarām. Jūsuprāt, vai tiesu sistēma uh, ir efektīva, lai aizsargātu cilvēku tiesību aktīvistus. Jūs minējāt arī dažus spriedums, kas ir pieņemti lauksaimniecības tiesā, kur kas arī ir strīdīgi. Nu, tātad jautājums par eh, tiesu varu un tās lomu Meksikā. Paldies! Citu jautājumu vairs nav. Nu, kurš no viesloktoriem vēlētos sākt atbildēt uz jautājumiem? Lūdzu, Čelēkungs. Liels paldies visiem par uzdotajiem jautājumiem. Es domāju, ka šie jautājumi ļoti arī labi atspoguļo problēmu sārežģītību. Mēs šodien, diemžēl, nepagūsim izrunāt uh, visas aktuālās tēmas. Uh, jā, progress ir noticis, galvenokārt jau likumdošanas uh, līmenī, taču viena no problēmām, kas ir aktuāla Meksikā, ir likumu īstenošana dzīvē. Tas ir vislielākais trūkums. Jaunā federālā administrācija. Ja ļaus izvērst struktūrāls reformas, izglītības, enerģijas, telekomunikāciju jomā un tā tālāk. Jā, ir pieņemts ļoti daudz reformas, taču cilvēktiesības joprojām paliek tādā pabērnu lomā. Perspektīvu šeit īpaši lielu nav, ka tiek veikts reformas citās jomās mm, kā es minēju, bija veseli plūdi ar šīm struktūrālajām reformām. Taču daudzas lietas eh, palika neatrisinātas, eh, piemēram, eh, par kodeksu, kas piemērojas militārajām tiesām. Gadiem mēs gaidām izmaiņas šajā jomā. Progress, protams, likumdošanā ir novērots, tomēr jākonstatē, ka ir arī uh, likumi par upuriem, likumi par žurnālistu aizsardzību, tā tālāk, tas viss ir ļoti labi, bet joprojām ir novērojama šī nesodāmība. Ļoti maz lietu nonāk tiesā gadījumā, kad tiek ļoti nopietni smagi pārkāptas cilvēku tiesības. Uz brīdi es vēlētos pieskarties arī cilvēku tiesību aktīvistu aizsardzībai. Meksikā pilsoniskā sabiedrība atzīst, jā, ka likums uh, uh, virzās uz priekšu un pat diezgan ievērojama. Meksikā daudzas organizācijas arī piedalās līkuma projektu izstrādē un sadarbos kopā šajā sakarā ar Meksikas kongresu. Un mēs arī tiešām rēķināmies ar Eiropas Savienības delegāciju Meksikā. Uh, un citām iesaistītajām pusēm, bet divus gadus pēc likuma pieņemšanas situācija joprojām ir tāda pati, proti likums netiek piemērots. Šis likums mums sniedz iespēju, uh, sniedz iespēju valstī labāk aizsargāt žurnālistu cilvēku tiesību aktīvistu, taču šī iespēja netiek izmantota. Kad mēs raugāmies uz skaitļiem, mēs redzam, ka noziegumi turpinās. 2013. gadā vismaz 15 cilvēku eh, tiesību aktīvisti tika nogalināti. Ikdien tiek uzbrukt žurnālistiem, eh, starptautiskās organizācijas salīdzināja Meksiku ar valstīm, kas atrodas kāra situācijā Afganistāna, Irāku, piemēram. Ir jautājumi, kas noteikti vēl ir jārisina, un tas ir jādara steidzam, piemēram, nav pietiekami daudz personāla, lai vispār uzraudzītu likumu īstenošanu. Ir šīs dažādās eh, vienības, kas tiek izveidotas, lai izsekot likumu īstenošanai, bet tur nav pietiekami daudz cilvēku, lai šos darbus veiktu un lai šo tiesību aktu piemērotu arī budžets nav pietiekams. Kongress ir pieņēmis lēmumu par 200 tūkstošu dolāriem uz diviem gadiem, taču šāda nauda. N, nekur praksē neparādās, un tas skaidrojums arī ar birokrātijas uh, lēnajām procedūrām. Tātad likums vienkārši nav, netiek īstenots. Un visbeidzot, uh, šo mehānismu neatbalsta politiski institūcijas. Šīs institūcijas, kas varētu aktivizēt likuma īstenošanu ir pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, kur uzdevums ir pārvaldīt mehānismu, ir uh, prezidenti, dažādi cits uh, augsts valsts amatpersonas, taču nav politiskās gribas. Valsts līmenī ir dažu um, arī statu pārvaldītāji vienkārši liek spieķus riteņos, un mēs nevaram runāt par efektīvu cilvēku tiesību aktivitāšu aktīvistu aizsardzību. Paldies! Vai jūs vēlaties ko piebilst? Jūs rīcībā ir divas minūtes. Paldies! Tātad pavisam īsi un ātri papildināšu to, ko teica Daniels par jauno likumdošanu Meksikā. Uh, Tas, kas ir šeit svarīgi, atgādināms, ir uh, gandrīz neiespējami pilsoniskai sabiedrībai piedalīties šajos likuma procesos, piemēram, reformās, kas tiek veikta enerģijas jomā. E, bija ļoti daudz iedzīvotāji, kas bija pret šīm reformām, bet viņiem nebija iespēja vispār uh, paust savu viedokli. Uh, Līdz ar to mēs šeit varam runāt par nopietnām pro, uh, problēmām attiecībā uz šī, šo izmaiņu īstenošanu. Un nu, tiek pieņemt tagad šis lau. Tiks arī veikt uh, reforma, kam būs arī ļoti liela ieteikuma uz konsultācijām ar pamatiedzīvotājiem. Jūs tevāt arī jautājumu par šīm konsultācijām. Daudzās jomās, jā, ir uh, paveikts. Um, um, progress tieslietu jomā, taču problēma rodas tad, kad uh, mēs runājam par uh, um, tiesām uh, vietējā līmenī. Mēs šeit nevaram runāt vispār par neatkarību. Tiesnes, piemēram, ir atkarīgs no pārvaldnieka vai no kāda cita varas pārstāvja, un tiešām tas uh, uh, apšauba tiesas neatkarību. Paldies! Vārds eh, atmarunātājiem. Paldies pavisam īsi. No manas puses es varu norādīt, ka pēc mūsu aplēsēm un eh, mūsu viedokļi ir ārkārtīgi liela atšķirība starp uh, oficiālo politiku un šīs politikas īstenošanu praksē, reālajā dzīvē. Piemēram, arī, ja prokuratūrai jābūt informētāji par vārdarbību, kas ir veikt pret sievietēm, šajām cilvēkiem, bet ir ļoti daudz problēmu štatos un valsts līmenī. Mēs redzam, ka vienkārši šīs lietas tiek apklusinātas pēdējo gadu laikā. Mēs arī redzējām, ka šīm institūcijām vienkārši nav pietiekam daudz finanšu. Ir vietas, kur sieviešu mirstība ir ļoti liela, tiek arī reģistrētas pazudušās personas. Ļoti liels un plašs reģistrs ir. Taču instances, kura uzdevums ir risināt šīs problēmas, nevar uh, veikt savus uzdevumus, viņiem nav naudas. Paldies! Un, kā jau teicu iepriekš, Riede Karmenis, Šenakī kundze, ieradusies no uh, Meksikas vēstniecības un vēlas arī izteikties jūsu rīcībā trīs minūtes. No nu, trim uh, minūtēm, protams, būs ļoti grūti uh, lai varētu atbildēt visiem uzdotajiem jautājumiem minētajām tēmām. Meksikas valdība sniegt ļoti precīzi informāciju par visām minētajiem tēmām un jautājumiem. Valdība veic arī ārkārtīgi lielu darbu, lai veicinātu dialogu Meksikā un arī ārvalstīs. Mēs šeit arī precīzi pareiz minējām šīs divas aktivitātes. Uh, kas bija veikts pēc divu iepriekšējo, divu iepriekšējo dienu laikā. Pilsoniskās sabiedrības eh, līdzdalība, kur arī caurspīdīgi un brīvi mēs varējām runāt par dažādiem jautājumiem un prioritātēm. Par to runājām vakardien, un tas arī vei, uh, pap, bagātināja dialogu starp Eiropas Savienību un Meksiku. Šajās diskusijās mēs arī atgādinājām. Ja ar Eiropas Savienību, kā mēs piekrītam tam, ka Meksikas politika ir vērsta cilvēktiesība aizsardzību un esam pārliecināti arī ar šo darbu, par darbu, kas tiek veikts likumdošanas līmenī. Un tas mums arī ļaus nevaram progresēt šajā jomā, un tāpat kā arī citas valsts Latīņamerikā, mūsu valsts nav tā, kura būtu mums, kur mēs varētu apgalvot, ka cilvēku tiesības būtu mūsu darba centrā. Nē, šis ir ilgstošs darbs, kur rezultātā mēs esam uh, cilvēku tiesības tagad arī centrējuši mūsu politiskajā darbā. gadā esam atzinuši arī starptautiskās saistības līgumus, esam ratificējuši visus šos noteikumus par cilvēku tiesībām pretēji agrākai situācijai vairs nav nepieciešams arī pieņemt uh, līkums visās jomās, jo starptautiskās saistības mūsu valstī tādā pat spēkā kā nacionālā likumdošana. Es vēlos arī norādīt, ka attiecībā uz uh, konsultācija ar pamatiedzīvotājiem konsultācija garantē konstitūcija. Šis bija ļoti garš mācību process, lai raudzītu, kā organizēt tādas konsultācijas, kur tik ņemt vērā kultūras daudzveidība, valodu daudzveidība, lai varētu ņemt vērā arī ļoti atšķirīgās kultūras. apmēram 400 lingvistiskas atšķirības uh, Meksikā, un tad jūs varat iedomāties, uh, cik uh, apjomīga ir šī problēma. Veikts arī cits progress. Zinu, ka man arī dzīvē vairs nedaudz laika. Būtu ļoti, būtu ļoti svarīgi man arī norādīt ka mēs piemērojam arī šos spriedumus, stiprinām civilā, civiltiesas. Vairs nav militārās tiesas, tad arī ir laiktiesība nacionālais plāns, kas pavisam tiks drīz oficiāli pieņemts un kur pirmo reizi ir arī dažādi indikātori noslēgumā. Mēs esam ļoti atvērti Meksikā, tas ir cilvēku tiesībām un ir absolūti normāli, un, kad mēs uzklausām. Diskusijas. Kāds arī notiek Meksikā. esam bijuši pēc iespējas atvērtāki. Turpināsim arī diskutēt ar es institūcijām. Gribam stiprināt šo procesu. Paldies! Paldies, Neģis Akī kundzei! Tad, kad mēs aicinām vēstniecību pārstāvis izteikties mūsu komitejā, tad jums ir iespēja tikai komentēt. Jums nav jāatbild uz visiem jautājumiem. Taču es saprotu no jūsu teiktā, un šķiet, ka arī mūsu viesi izteicās tieši tāpat, proti tā vietā, lai radītu jaunus tiesību aktus vai institūcijas. Šķiet, ka Meksika to arī dara, bet eh, tomēr eh, visvairāk vajadzētu domāt par eh, īstenošanu. Uh, Ja es pareizi atceros, tad eh, šķiet pirms desmit gadiem Meksika saskārās ar ļoti smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, bet eh, tas neparādījās eh, tik plaši starptautiskajā mērogā, kā, teiksim, blakus valstī Kolumbijā. Pašlaik šī situācija ir mainījusies, un mums līdz ar to šķiet, ka Meksikā situācija pasliktinās. Nākamnedēļ tātad uz Meksiku dosies delegācija, noteikti, ka arī tad mēs iegūsim pietiekami daudz informācijas, un uh, ir skaidrs, ka mūs interesē arī informācija par valdības veiktajiem pasākumiem. Liels paldies! Mēs sākām šo uzklausīšanu mazliet vēlāk, līdz ar to tā arī mazliet ievilkās. Un tagad mums darba kārtībā ir paredzēta iepazīstināšana ar pētījumu starptautiskās krimināla tiesas atbalsta integrēšana Eiropas Savienības politikas virzienos. Es gribētu aicināt pie mums šeit, eh, pie prezidija kāda profesoru Beku. So uh, now we continue and actually. Um, Turpināsim. Ļoti daudzos gadījumos šeit uh, parlamentā un arī mūsu apakškomitejā mēs esam runājuši par to, kā Eiropas Savienība un dalībvalstis varētu labāk aizsargāt uh, starptautisko kriminālu tiesu. Šķiet, ka Eiropas Savienību starptautiskā mērogā uh, bieži redz kā eh, starptautiskās krimināla tiesas lielu aizstāvi. Tiesiskuma konsultācija, cilvēktiesību ievērošana, kā arī miera saglabāšana un starptautiskās drošības nodrošināšana ir ļoti svarīgi mērķi, un tie vienmēr ir bijuši Eiropas Savienības prioritāte. Šodien mēs skatīsim ļoti īpašu tematu uzklausīsim pētījuma rezultātus, lai saprastu, kā labāk starptautiskos krimināltiesu integrēt Eiropas Savienības politikas virsienos. Mums ir jāsaprot, kā mūsu darbība būtu jāmaina un kur tā būtu jāpadara intensīvāka. Tāpat arī mums ir jāskatās uz starptautiskās krimināla tiesu sistēmas mm, kritiku. Mēs redzam, ka no Āfrikas valstu puses un no Āfrikas Savienības puses tiek izteikta kritika par starptautisko kriminālu tiesu. Institūcijai ir arī dažādi budžeti ierobežojumi, un dažkārt arī trūks sadarbības starp tiem, kas ir ratificējuši statūtu, bet pilnībā nesadarbojas ar starptautisko kriminālu tiesu. Viss tas kopā var apdraudēt uh, pirmās pastāvīgās starptautiskās krimināla tiesas eksistenci un funkcionalitāti, kas eh, tātad cīnās pret genocīdu un kara noziegumiem. Uzskatu, ka apakškomiteja rīkojasies pareizi pasūtot šo pētījumu. Un mēs aicinājām profesoru Elēmpiju Beku, viņa ir veikusi pētījumu arī par mm, starptaut, par, par valsts krimināltiesībām un darbojas Notingemas Universitātē cilvēktiesību centrā. Profesora, profesora Beku ir atbildīga arī par nacionālo datu bāzi attiecībā uz īstenošanu un darbojas arī kā direktors vietniece Case Matrix tīklā un ir arī redaktore Startautisko cilvēktiesību un humanitāro tiesību fórumā. Viņa arī, ir arī Notingemas daļas vadītāja demokrātijas un cilvēktiesību instrumenti ietveros. Šo projektu sauc uh, veicināt uh, kriminālu tiesību procedūras, izmantojot tehnoloģiju pakalpojumus. Uh, Jums ir ļoti plaša pieredze Un nākamais viesis, kas mums, pie mums izteiksies, ir Virģīnija Komato. Viņa ir no Startautiskās krimināla tiesas koalīcijas, viņa ir ļoti labi pazīstama mūsu apakškomitejā. Viņa ir arī uh, galvenā programmu darbiniece šajā koalīcijā, kas darbojas Eiropas vārdā. Es jums došu vārdu profesorai Beku, lai viņums prezentētu pētījuma rezultātus. Paldies, priekšādātāji, man ir ārkārtīgi liels gods runāt jūsu komitejā. Šis eh, pētījums kritiski izvērta Eiropas Savienības politiku, atbalstot starptautisko kriminālu tiesu. Uh, Mēs esam vienoti mūsu apņēmībā pielikt punktu nesodāmībai, un tieši tāpēc 1998. gadā tika izveidota starptautiskā krimināltiesa kā pastāvīga institūcija ar jurisdikciju, lai vērstos pret mm, noziedzīgiem nodarījumiem, genocīdu, eh, noziegumiem pret cilvēci, kara Eh, noziegumiem un agresiju. Es gribētu uzsvērt jau pašā sākumā, ka Romas statūta mm, pieņemšana nozīmē ne tikai tiesas izveidi, bet arī sistēmas izveidi, un šīs sistēmas centrā ir starptautiskā krimināla tiesa. Kopš statūta stāšanās spēkā 2002. gadā 122 valstis ir pievienojušās tiesai. Visas Eiropas Savienības dalībvalstis ir šo statūtu ratificējušas. Pašlaik um, starptautiskajā krimināla tiesā tiek skatītas astoņas situācijas, kuras visas attiecas uz Āfrikas kontinentu. Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir ļoti spēcīgi atbalstījušas starptautisko krimināla tiesu sistēmu pagājušo des, divu desmitgažu laikā. Šī pētījuma pamatos ir tas, ka Eh, starptautiskās krimināltiesas sistēma pašlaik atrodas kritiskā punktā. Tiesa saskaras ar lieliem izaicinājumiem, un šī izaicinājuma attiecas gan uz ikdienas funkcijām eh, tiesā, kā arī uz eh, tiesas attiecībām ar dažādām valstīm. Mazliet vēlāk es runāšu par starptautiskās krimināltiesas un Āfrikas attiecībām. Tā kā tiesa pašlaik darbojas pilnā spēkā, ir svarīgi saprast, kā tiesa varētu pārvarēt pašreizējos izaicinājumus un vei, turpināt uh, savu veiksmīgo darbību nākotnē. Šī ziņojuma gatavošanas laikā es varēju īpaši pētīt to, kā Eiropas Savienība varētu palīdzēt tiesai tikt galā šiem izaicinājumiem. Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, esmu kritiski izvērtējusi visas Eiropas Savienības darbības dažādās politikas jomās, un esmu centusies identificēt uh, dažādas trūkumus un arī dubultošanos, kas varētu eksistēt un kas neļāja sasniegt pilnu tiesas potenciālu. Šie rezultāti pēc tam tika pārveidoti konkrētās rekomendācijās. Negribu jūs garlaikot ar šīm rekomendācijām, tās ir atrodamas ziņojuma 88. lapusē. Tagad pievērsīšos galvenajam uh, šajā pētījumā. 2011. Gado, gadā padome pieņēma lēmumu, kas noteica pašreizējo ietvaru uh, attiecībā uz starptautisko kriminālu tiesu. Lēmumā ir identificētas piecas galvenās jomas, pieci galvenie mērķi, eh, kādā veidā Eiropas Savienība varētu atbalstīt statūstu. Tātad nodrošinātu visplašāko līdzdalību statūtā, tātad universalitāte, eh, saglabāt statūta integritāti, atbalstīt eh, starptautiskās krimināla tiesas neatkarību un tās efektīvu funkcionēšanu, uh, nodrošināt sadarbību ar tiesu un tāpat atbalstīt uh, papildināšanas principa īstenošanu. Tieši tāpēc es arī izvēlējos uh, šo pētījumu, šī, pēti, šī pētījuma struktūru veidot tematiski, ņemot vērā tieši šos tematus. Pirmkārtām, universalitāte. Šajā jomā Eiropas Savienības darbība ir bijusi īpaši veiksmīga pasākumi, kas ļauj dalībvalstīm un arī kandidātu valstīm un uh, trešajām valstīm uh, ratificēt Romas statūtu, ir bijuši ļoti efektīvi un arī redzami. Eiropas Savienība līdz ar to ir parādījusi savu apņemšanos atbalstīt Romas statūtu. Lai veicinātu uh, šo tālāko darbību, es gribētu aicināt Eiropas ārējās darbības dienestu un Eiropas Savienības delegācijas nodrošināt konsekvenci veidā, kā starptautiskā krimināla tiesa tiek iesaistīta cīņā pret nesodāmību mūsu attiecībās ar trešajām valstīm. Tas, protams, attiecas uz uh, tiesas pantiem un demaršiem. Vajadzētu arī pilnībā izmantot vietējās zināšanas un resursus, kādi ir Eiropas Savienības delegācijām konkrētajās valstīs. To izmantojot, Eiropas parlamentam vajadzētu turpināt sniegt savu politisko atbalstu visās jomās. Papildus varētu izmantot arī deputātus, kuriem ir pieredze šajā jomā, un tie varētu pieņemt tādu praktiskāku pieju, lai veicinātu universalitāti. Tagad statūta integritāte. Ar to mēs domājām statūta aizsardzību šī statūta izveidotajā ietverā. Vajadzētu vērsties pret pasākumiem, kas varētu padarīt vājāku šo sistēmu un neļaut tai sasniegt savus mērķus. Eiropas Savienība sniedz plašu atbalstu tiesai, vēršoties pret ASV uzbrukumiem pēc tam, kad statūts tika pieņemts. Pavisam nesen drošības padomē Eiropas Savienība arī vērsās pret aicinājumiem atlikt eh, starptautiskās krimināla tiesas procesu eh, situācijās Darfūrā un Kenijā. Nākamais manā sarakstā ir neatkarība, efektivitāte un liederīgums. Neatkarības, eh, efektivitātes un liederīguma veicināšana galvenokārt attiecas uz pašu starptautisko kriminālu tiesu. Protams, šeit svarīgākais ir jautājums, kā Eiropas Savienība un dalība valstis var izrādīt savu apņemšanos attiecībā uz tiesu, vienlaicīgi saglabājot tiesas autonomiju. Pētījuma laikā man nācās intervēt daudzus cilvēkus, un viena no tiesas amatpersonām man teica, ka, protams, Eiropas Savienībai ir tiesības pētīt to, ko mēs darām, galu galā tiesa e, saņem vislielāko finansējumu no Savienības. Taču kāda cita amatpersona uz šo pašu jautājumu man skaidroja, ne, Nekādā gadījumā šāds mikromanagements nav vajadzīgs. Tagad nākamais punkts. Galvenais šī pētījuma secinājums ir tāds, ka institūcija veidošanas process tagad ir pabeigts un tiesa ir pilnībā funkcionāla, un tieši tāpēc ir pienācis laiks izskatīt, vai Eiropas Savienības uzmanībai tagad ir jāpievēršas citām prioritātēm. Eiropas Savienības atbalsts tiešām tagad ir vairāk vajadzīgs tiesas efektivitātes uzlabošanai un darbības uzlabošanai. Uh, Pretējā gadījumā šis eksperiments var izrādīties ļoti dārgs. Protams, politiskais atbalsts no Eiropas Savienības puses ir jāsagalabā pašreizējā spēcīgajā līmenī. Taču, ja mēs liekam uzsvaru uz tehnoloģisko palīdzību, ja mēs cenšamies eh, vērsties pret eh, trūkumiem Romas statūta sistēmā, tad visticamāk rezultāti būs vislabākie. Tieši tāpēc vajadzētu pievērst prioritāti tehniskajiem un finansiālajiem aspektiem. Te man ir daži konkrēti ieteikumi. Ņemot vērā to, ka Kojur IKK eh, ICC prezidentūra mainās ik pēc sešiem mēnešiem, tāpat kā eh, padomas prezidentūra, pastāv potenciāls, ka varētu Eh, ievērot atšķirīgas prioritātes, kas neļaut nodrošināt kontinuitāti. Tieši tāpēc varbūt vajadzētu nodrošināt, lai Kojur ICC darba kārtībā tehniskā un divpusējā palīdzība būtu tāds pastāvīgs darba kārtības punkts. Vienlaicīgi Eiropas Savienības kontaktpunkts un Eiropas Savienības kontaktpunktu eh, tīkls visticamāk spēlēs ļoti nozīmīgu lomu sniedzot šādu tehnisku un finansiālu palīdzību. Es zinu, ka doktors Bērmans ir šeit, un viņam ir diezgan plašs pienākums spektrs, tieši tāpēc es negribētu viņa darba slodzi vēl palielināt. Taču mana rekomendācija būtu stiprināt Eiropas Savienības kontaktpunktu un nodrošināt šim punktam vairāk resursu. Tālāk. Ekspertu saraksta aktualizēšana eh, kontaktpunktos ļautu samazināt eh, izmaksas un ļautu nodrošināt uh, plašu uh, atbalstu Eiropas Savienības politikas mērķu īstenošanā. Tagad pievērsīšos sadarbībai. Savā uh, ziņojumā es atklāju, ka gan Eiropas Savienībai, gan tās dalību valstīm ir jāspēlē nozīmīga loma, ja ir runa par sadarbību ar starptautisko kriminālu tiesu. Bez Eiropas Savienības finansiāla atbalsta un iniciatīvām šī tiesa atrastos daudz sliktākā stāvoklī. Lai uzlabotu Eiropas Savienības dalību valstu spēju sadarboties ar tiesu, iespējams mums vajadzētu izskatīt eh, genocīda tīkla stiprināšanu, jo īpaši Genval un citu kompetento institūciju mm, cilvēkiem vajadzētu tālāk izskatīt iespēju eh, paplašināt to noziedzīgo nodarījumu sarakstu, kas ir iekļauts Eiropas Savienības 83. panta pirmā punkta sarakstā. Eh, Tad ir runa par Eiropas Savienības līgumu. Un šeit jau ir noteikti galvenie starptautiskie noziegumi, kas ir definēti Romas statūtā. Līdz ar to šie pasākumi kļūtu efektīvāki un ļautu Eiropas Savienībai pieņemt papildu pasākumus, lai sadarbotos tieši ar tiesu. No Eiropas Savienības perspektīvas iespējams būtu ļoti liederīgi izmantot uh, Eiropas Savienības globālā spēlētāja stāvokli, lai ļautu nodrošināt sadarbību ar tiesu arī trešajām valstīm. Tas bija īpaši noderīgi, un tas arī atklājās dažādos paziņojumos, kur Eiropas Savienības augstā pārstāve aicināja valstis sadarboties un ievērot statūtā noteiktos pienākumus, izpildot tiesas iz, izdotos arestu orderus. Bez tam Eiropas Savienība var piedāvāt arī tehnisko atbalstu, iesaldējot uh, līdzekļus uh, vai arī nodrošinot liecinieku aizsardzību. Tagad papildināšana. Iespējams, šī ir joma, kur Eiropas Savienība varētu dot savu lielāko ieguldījumu. Jo īpaši, ja ir runa par pozitīvās papildināšanas principa ieviešanu. Nesen tika pieņemts papildināšanās rīku komplekts, un tas ir ārkārtīgi būtisks uh, komplekts. Vajag izrādīt arī spēcīgu politisko apņemšanos un vienlaicīgi arī finansējums no Eiropas Savienības puses var nodrošināt šādu pozitīvu papildināšanas ietekmi. Taču tehniskā palīdzība, ko dalībvalstis un Eiropas Savienība varētu sniegt, eh, vēl ar vien nav pietiekami daudz izmantota. Tagad pievērsīšos sarešķītajam jautājumam par uh, Eiropas Savienības, Āfrikas un starptautiskās krimināltiesas attiecībām. Es saprotu, ka šajā jautājumā ir jūtama spriedze, un uh, valstu vadītāju imunitāte vēl ar vien ir svarīgs un neatrisināts jautājums. Attiecībās to, ko Eiropas Savienība varētu šajā sakarā darīt, uh, Es gribētu teikt, ka jebkurai rīcībai vajad, vajadzētu notikt caur Eiropas Savienības dalībvalstīm, jo tieši dalībvalstis piedalās Romas statūtā kā dalībvalstis. Tieši tāpēc es uzskatu, ka vajadzētu turpināt atklātu un konstruktīvu dialogu ar visiem partneriem Āfrikas reģionā. Vienlaicīgi to darot, vajadzētu saglabāt statūta integritāti. Rīkojoties šādā veidā, mēs varēsim izveidot spēcīgāku uh, izpratni par to, ka statūts pieder šīm valstīm un varētu atspēkot argumentu, ka starptautiskās krimināla tiesības ir balto cilvēku tiesības. Es gribētu teikt, ka starptautiskā krimināla tiesa ir ļoti daudz guvusi no Eiropas Savienības atbalsta. Attiecībā uz nākotni Eiropas Savienībai un dalībvalstīm vajadzētu turpināt uh, pastiprināt sadarbību un arī īstenot papildināšanas principu. Un tieši tas, kā šie pienākumi tiks veikti, arī noteiks uh, Eiropas Savienības turpmāko lomu tiesas atbalstā. Sniedzot uh, ilgstošu un konsekventu politisku atbalstu, es uzskatu, ka mans galīgais secinājums varētu būt šāds. Mums vajadzētu tagad lielāko pie prioritāti piešķirt eh, tehniskām un finansiālām palīdzības formām. Nav... Liels paldies, un tagad mēs uzklausīsim Virģīnijā Mato, kas pārstāv starptautiskās krimināla tiesas koalīciju. Paldies, un paldies uh, to, ka uzaicinājāt mani šeit tiem, kas vēl nav zināms, tiem, kas vēl nezina, kas ir šī koalīcija. Tā ir nevalstiska organizācija, uh, eh, tas ir nevalstiska organizācija tīkls. Tātad vairākas nevalstiskās organizācijas, kas apkopo savus spēkus. Uh, sākotnēji tas bija, un šobrīd mūsu skaits ir ļoti liels, un mēs cenšamies um, cīnīties par starptautiskās krimināla tiesas efektīvu darbību, vēršoties pret karu noziegumiem un genocīdu, kā jau uh, teikts iepriekš. Uh, šīs tiesas izveidošana iespējams bija labāk, viens no lielākajiem panākumiem cilvēktiesību jomā pagājušajā gadsimtā, un mēs priecāmies par to, ka ir e, ticis organizēts šās pētījums no cilvēktiesību apakškomitejas puses, kas e, parāda to, cik daudz ir izdarīts kopš lēmumu par e, starptautiskās krimināla tiesas izveidošanas pieņemšanu, bet arī kopš tā laika, kad parlaments sāca sagatavot ziņojums par starptautisko kriminālu tiesu. Eiropas Savienība nozīmīgi atbalstīja šo tiesu pat pirms tās izveidošanas, un Eiropas parlaments ļoti aktīvi uh, palīdzējis uh, pilsoniskās organizācijas iestādēm, kas uh, cenšas panākt efektīvu tiesu darbību. Mēs dzirdējām jau tās problēmas, ar kurām tiesa šobrīd saskars. Es atbalstu visas šīs rekomendācijas, iespējams pat visas, ko jūs izteicāt. Es vēlētos teikt, ka Pilsoniskā sabiedrība, jo īpaši nozīm, par jo īpaši nozīmīgu uzskat šo Romas statūtu ievērošanu un tāpat arī papildināmības principu ievērošanu. Kā jau teica Beku kundze, sadarbība ar tiesu ir ārkārtīgi nozīmīga. Mēs runātāji tiek pārtraukti. Tātad viens no izaicinājumiem ir sadarbība. Tas parādījās arī nesen, kad Sudānas prezidents uh, Albašīrs viesojās uh, Demokrātiskajā Kongo republikā, Kongo Demokrātiskajā republikā. Uh, Tātad šajā pētījumā ir norādīts eh, vairākas problēmas, un par tām tiek runāts arī nevalstisko organizāciju fórumā, piemēram, decembrī Briselē. Pilsoniskā sabiedrība visā pasaulē eh, varēja piedalīties eh, viedokļu apmaiņā ar pārstāvjiem, lai nodrošinātu to, ka um, tiks sodīti nozieguma iz, izdarītāji. Mērķis ir izvērtēt uh, krimināla tiesas um, darbību, un šī te fóruma dalībnieki vienojas par to, ka Eiropas Savienībā ir svarīga loma spēlējama, lai atbalstītu tiesas darbību un vērstos pret nesodāmību. Dalībnieki īpaši uzsver to, ka cīņai pret nesodāmību ir nepieciešama multidimensionāla pieeja ka ir nepieciešama spēcīga ilgtermiņa politiskā apņemšanās, lai tiktu galā ar vienu no lielākiem izaucinājumiem, kas ir politiskās grības trūkums. Šo iemeslu dēļ tiesa un starptautiskās krimināla eh, tiesas sistēmai ir nepieciešams atbalsts no Eiropas Savienības un no dalību valstīm augstākajā politiskajā un institucionālajā līmenī. Mēs aicinājām arī Eiropas parlamentu uh, Um, sniegt arī turpmāk spēcīgu atbalstu. Pilsoniskā sabiedrība apsveic Eiropas parlamenta apņemšanos atbalstīt tiesu um, ne tikai uh, šo, šī te uh, izvērtējuma par tiesas darbību pieņemšanu, un tāpat to, ka tā uzņemsies aktīvu lomu cīnoties pret nesodāmību. Praksē mēs esam piedzīvojuši arvien lielāku skaitu rezolūciju par starptautiskās krimināltiesas darbību, par Romas statūstu ratificēšanu, par sadarbību ar tiesu. Viens no nesenajiem piemēriem ir rezolūcija par Turciju, aicinot Turcijas varas iestādes pievienoties Romas statūtiem. Starptautiskās krimināltiesas draugu grupa grupa vēlreiz uzsvēra, ka mēs visi esam apņēmības pilni cīnīties pret nesumanādāmību, un mēs apzināmies, ka tiesas draugi ir uzņēmušies proaktīvu lomu. Joprojām ir dažas jomas, kurās deputāti varētu darboties aktīvāk, veicinot uh, konsekventu uh, cīņu pret nesodāmību, kā jau tas izskanēja iepriekš, nu, un nodrošinot to, ka starptautiskās krimināties klauzulas tiek iekļautas arī starptautiskajos nolīgumos, un tāpat arī sistemātiski uh, ties tiek iekļauta uh, um, cilvēktiesību un politiskajos dialogos ar trešajām valstīm. Ļoti svarīga ir uzraudzība tam, kā šīs te klauzulas tiek īstenots pēc tam, kad tās tiek iekļauts dialogos Eiropas parlamentam ir loma arī, lai nodrošinātu to, ka um, Eiropas uh, Savienība paredz uh, papildināmību uh, savā politikā. Ir nepieciešams veicināt uh, arī likumvaras ievērošanu un, un Eiropas parlamenta delegācijas, kas viesojas starptautiskās krimināla tiesas uh, um, slēdzēju. Uh, pusēs, tātad valstīs, um, nodrošināt šo principu ievērošanu. Un Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir jānodrošina tas, lai tiktu apkopot viss nepieciešamā informācija, lai no nodrošinātu tiesiskumu un uh, Romas statūtu ievērošanu. Sadarbības jomā es pilnībā atbalstu tās rekomendācijas, jau, kas jau izskanēja, un es aicinātu dalībvalstis nodrošināt uh, robustu un konsekventu atbalstu nekorporatīvajai sadarbībai. Man, mēs sagaidām lielākas aktivitātes šajā jomā. Tām valstīm, kas ir Romas statūšu, statūtu dalībnieces, ir jāvēršas pret uh, imunitāti, lai nodrošinātu statūtu integritāti un visas uh, eh, krimināla tiesiskās sistēmas konsekvenci, jo tieši tāpēc jau šī tiesa tika izveidot, lai vērstos pret nesodāmību tieši no uh, to cilvēku puses, kur ir visspēcīgākie. Mēs vēlētos lielāku atbalstu arī reģionāliem nacionāliem fórumiem. ANO uh, drošības padomē, ANO cilvēktiesība padomē nesen notika diskusijas uh, drošības padomē par likumu varu februārī, kur dalībvalstis eh, pauda eh, spēcīgu apņemšanos eh, par labu atbalstam tiesai un tāpat arī cilvēku tiesību um, padomas sesijā šobrīd uh, tiek runāts par šiem jautājumiem. Noslēgumā es vēlētos uh, izteikt cerību, ka parlaments tā nākamajā sasaukumā sekos šiem ieteikumiem attiecībā uz tiesu. Uh, un arī turpmāk atbalstīs starptautiskās krimināla tiesas darbību. Mēs arī ceram, ka jaunais sasaukums nodrošinās to, ka Eiropas amatpersonu mandāt, mandāti ir, eh, tiek uzskatīti kā viena no prioritātiem un ka tajos tiek paredzēta arī atbildība. Un ka tiks īstenots Eiropas Savienības rīcības plāns attiecībā uz uh, starptautisko kriminālu tiesu. Paldies! Paldies! Un tagad uzklausīsim uh, divus pārstāvis no EADD. Bērman kungs vispirms lūdzu. Thank you very much. Liels paldies priekšsēdētāji. Liels paldies par ļoti interesantu prezentāciju, kur veica um, profesora Beku. Ziniet, ka mēs jau tradicionāli ļoti atbalstām starptautisko kriminālu tiesu un uzskatām, ka šī tiesa ir absolūti svarīgs instruments cīņā pār starptautiskās sabiedrības drošību. Atbalsts starptautiskajai krimināla tiesai ir Eiropas Savienības prioritāte, īpaši arī ārlietu dienestam, un arī to ir apliecinājusi personīgi augstā pārstāve. Mēs šai kontekstā varam tikai vienīgi atbalstīt eh, jūsu izsarēto pētījumu un pateicamies arī Eiropas parlamentam par šo sadarbību. Mēs arī raudzīsimies uz rekomendācijām, uz uh, analīzēm, kādas ir veikts šajā pētījumā. Visu to izskatīsim ļoti uzmanīgi un mēģināsim arī maksimāli mācīties un gūt informāciju no šī pētījuma. Kā es saprotu no jūsu prezentācijas? Pētījums galvenokārt koncentrējas, koncentrējas uz to, ka tiek kritiski izvērtēti arī uh, Eiropas Savienības darbības rezultāti, lai arī sniegtu atbalstu starptautiskai krimināla tiesai arī mūsu politikā, lai mazinātu trūkumus šai politikā un Eiropas Savienība varētu sasniegt pilnīgu potenciālu savā atbalsta starptautiskai krimināla tiesai. Es domāju, ka šis uzdevums ir ļoti ambicios un, kā es arī saprotu no prezentācijas, tad pētījums arī mēģina atspoguļot uh, dažādas iesaistās puses spēlētājs, ne tikai uh, Eiropas līmenī, bet arī dalību valstu līmenī, lai norādītu uz to, cik ļoti svarīgi, lai visi varētu strādāt viena mērķa labā atbalstīt starptautisko kriminālu tiesu. Tāpat laikā var tikai apliecināt, ka Eiropas Savienība turpinās politiski atbalstīt starptautisko kriminālu tiesu un arī, protams, finansiāli sniegt savu atbalstu. Konkrēts atbalsts politiskā plānā, tas, ko jūs minējāt, varbūt arī veiksmīgākais atbalsts kampaņa, lai atbalstītu Romas statūtu universalitāti. Mums ir vairāki rīki, instrumenti, kas palīdz mums arī to darīt. Sistemātiski, un tas ir mūsu darba programmā, mēs arī veicam informācijas kampaņas, organizējam reģionālus seminārus, iekļaujam arī šīs starptautiskās kultūras, starptautiskās krimināla tiesas klauzulas mūsu starptautiskajos nolīgumos un atbalstām pilsonisko sabiedrību, lai sasniegtu šo mērķu. Tālāk par konkrētu šo Romu statūtu īstenošanu un instrumentiem. Šeit svarīgi lomu spēlē parlamentārieši, ņemot vērā viņu prerogatīvas likuma izstrādē, tādēļ arī augstā pārstāve un viņas dienesti uh, turpina cieši sadarboties ar Eiropas parlamenta deputātiem un sadarbojas ar parlamentāriešiem visā pasaulē, lai sasniegtu uh, vienoto mērķi Romas statūtu universalitāti, kā arī paredzēt nepieciešamo īstenošanas likumdošanu. Tad, nu, kopsavilkumā. Eiropas uh, līdzdrošības dienests uh, ļoti uzmanīgi pēta šo, analizē šo pētījumu, atbalstām to un turpināsim sniegt spēcīgu politisko atbalstu arī starptautiskai krimināla tiesai kopā ar Eiropas parlamentu. Liels paldies! Pirms dodu vārdu Hardistram kundzei. Jānorāda, kā tūki lēpni norādīja, ka varam strādāt vēl 5 minūtes ilgāk un, ja nepieciešams, turpināsim darbu angļu valodā. Lūdzu. Liels paldies priekšsēdētājas kundze. Es pavisam īsi vēlos papildināt to, ko sacīja ADD kolēģis. Mēģināšu atbildēt arī uz jūsu komentāriem, secinājumiem. Kā jūs zināt, Eiropas Savienība ir arī lielākais atbalstītājs tiesvedībai pasaulē, un mēs spēlējam. Uh, arī ļoti svarīgu lomu, lai uh, atbalstītu šīs programmas arī starptautiski un galvenokārt koncentrējamies uz kriminālu tiesvedības sistēmu. Kencīts uh, noziegumu pret cilvēci un tā tālāk jau ir iek, tiek iekļaut arī mūsu sadarbības programmās. Mēs atbalstām arī šīs uh, tiesiskuma programmas kopumā. Uh, Tad arī apvienoja tehnisko ar finanšu atbalstu, ir absolūti fundamentāli nepieciešams, tam ir jāiet roku rokā, protams, arī ar politikas dialogu. Mēs to ļoti labi saprotam un uh, tā arī mēģinām strādāt. Arī tematiskie instrumenti, divpusēji instrumenti paredz dažādu veidu atbalstu. Attiecībā uz šo integrēšanu un cīņu pret nesodāmību mūsu programmās, kā jūs to minējāt arī savos ievadvārdos. Es vēlos varbūt tikai norādīt uz dažiem veidiem, kā mēs to mēģinām panākt. Divpusēji instrumenti. Mēs atbalstām vairākas eh, joms, kas aizīs otosko eh, kriminālu tiesu. Mēs to darām sistemātiski. Arī tagad. Mēs norošinām arī upuru juridisko pārstāvību, starptautisko samierināšanu. Mēs atbalstām arī kriminālu tiesu reformas uh, valstu līmenī, strādājam pie pilnver, uh, pilna nošķiršanas un tā tālāk tā projām. Šī tad ir tipiskie mūsu sadarbības instrumenti, specifiski runājot. Uh, tiešais netiešais atbalsts tiesai. Kopš 2000. gada Eiropas Savienība atbilstīgi demokrātijas eh, cilvēktiesību instrumentam ir paredzējuši apmēram 37 miljonus eiro starptautiskam krimināla tiesai tieši vai netieši. Organizējam arī eh, kompensēt pilsonisko sabiedrību. Piemērs 2012. gadā Eiropas komisija organizēja uh, atbilstīgi šim Eiropas instrumentam dažādas formas attiecībā tieši uz cīņu pret nesodāmību, lai varētu veicināt izkārtēju darbību. Un arī mēs stiprinām šo juridisko kapacitāti, ekspertīzi, stiprinām sadarbību ar SKT, vēlos tikai noslēgumā norādīt uz to, ka Eiropas Savienība atbalsta SKT, lai nodrošinātu efektivitāti nākotnē. To jau norādīja arī EADD kolēģis. Esam apņēmības pilni sniegt papildus atbalstu, kad būtu nepieciešams starptautiskai krimināla tiesai pilsoniskai sabiedrībai, kas strādā ar tiesu atbilstīgi divpusējām programmām, ko atbalstām uh, attīstības sadarbības programmās. You, Madam Hagelstram, and now the floor. Paldies. Vārds deputātiem. Are there members who wish? Vai ir kāds, vai, kurš vēlas izteikties, varbūt angliski? Varat kļūdīties tikpat daudz, cik es. Okay. So then I'll start. Labi, sākšu ar jautājumu. EADD par Āfrikas jautājumu. Ko jūs darāt, lai saglabātu Romas stāt, Roma statūtu integritāti aiz, arī, ko jūs darat, lai noraidītu valdību vadītāju imunitāti. Es sagatavoties Eiropas Savienības Āfrikas samitam aprīlī Briselē. Ko jūs eh, darāt, lai iesaistītu arī starptautisko kriminālu tiesu šajā samitā? Tālāk jautājums arī Beku kundzei. Jūs runājāt par to, ka nav pietiekami liela sadarbība. Arī saprotiet, krimināla tiesa arī runāja par atbildi uz nesadarbošanos ar starptautisko kriminālu tiesu, ka trešās valsts pietiekami nesadarbojas. Kāda ir jūsu nostāja par šo dokumentu? Man ir arī jautājums par situāciju Sīrijā. Vai jūs varat teikt jaunāko informāciju, ko Eiropas Savienība dara tiecībā uz um, atbalstu tiesai, lai Sīrijas situācija arī tiktu skatīta starptautiskajā krimināla tiesā? Tā kā tur mēs tiešām redzam tādu kā strupceļu vai. Uh, darāt kaut ko, lai atbalstītu arī starptautiskās tiesas darbības Sīrijā, kā piemēram tas bija Kambodžā. Es zinu, ka jautājums garš, varbūt jūs varētu atbildēt īsāk. Lūdzu. Yes, thank you. Paldies priekšsētā par jautājumiem. Pirmais jautājums. And, and the ICC in the difficult issue